Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi. Thank you very much for coming. Mm, dāmas un kungi, liels paldies par to, ka esat ieradušies. Es vēlētos uzsākt šo pēcpusdienas sesiju. Sveicu eh, šeit vēstnieku. Es priecājos, dāmas un kungi, ka mēs uzklausīšanu par eh, Jakonsāri ziņojumu par Eiropas Savienības un Kazahstānas eh, partnerības izaicinājumiem, ka mēs par varam šo uzklausīšanu veikt, un mēs esam uzaicinājuši veselu virkni ekspertu. Ļoti labi, ka šis pasākums var notikt laika punktā, kad mūsu komiteja ar eh, savā ziņojumā uh, izteikusi ieteikumus uh, par eh, partnerības un eh, sadarbības vienošanos. 11. oktobrī šeit komitē mums būs balsojums par šo dokumentu. Un novembrī šis ziņojums, kas ir saistīts ar sarunu vešanas mandātu, par to tiks pieņems lēmums plenārsēdē. Mēs zinām, ka uzklāsīšanā ir. Uh, parādīsies vesela virkne izaicinājumus, arī, bet arī iespējas eh, Eiropas Savienības un Kazahstānas eh, partnerībās, un par šiem jautājumiem mums būs jāpadomā. Tas ir uh, iespējas, kas saistīts ne tikai ar tirniecību un investīcijām, ne tikai ar politiskām, akadēmiskām un uh, kultūras attiecībām. Mēs zinām arī, ka jaunākā, jaunākie notikumi, ir tīpaši cilvēku tiesību jomā, mums sniedz pamatu bažām un ka mēs arī problēmas, kas turpinās, un uh, arī par brīvību un demokrātisko principu ievērošana. Tas viss ir jāparunā, un tas viss vēlāk ar tiks iekļauts arī ziņojumā. Pirms es došu vārdu runātājiem, vēlētos Paulo Bartelo Citas, mūsu agrākais kolēģis, došu viņam vārdu. Viņš ir uh, priekšēdētājs uh, attiecībām ar delegāciju uh, Kazahstāna, Kirgistāna un Uzbekistāna, un arī ar Taģikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju. Kāds milzīgs uzdevums! apvienot vienā grupā visu šīs valstis. Kolēģis Bartolocī kungs, tagad jums vārds. Grazie, eh, volē... Paldies, priekšādātā. Vispirms es, es vēlos sirsnīgi pateikties eh, Broka kungam, kas eh, ir eh, norganizējis šo svarīgo sanāksmi. Diemžēl es nevarēšu palikt līdz beigām, jo man ir jāpiedalās vidas komitejas balsošanā. Bet es nevēlētos uh, pilnīgi nepiedalīties šajā pasākumā, jo šī ir iespēja apmainīties ar viedokļiem par eh, šo ļoti svarīgo valstu Kazahstānu. Es vēlētos atgādināt, ka Kazahstāna mums ir ļoti svarīgs partneris Eiropas Savienībai. Divpusējās attiecībās, politikā, ekonomikā daudz kas ir noticis kopš Kazahstāna ir atguvusi neatkarību, savstarpējā sadarbība ir pastiprināta, ir izveidojusies jauna valsts pēc padomu savienības uh, sabrukuma. Un 20 gados uh, Kazahstāna sasniegusi ļoti labas uh, ekonomiskos panākums, ļoti dinamiska izaugsme. Dzīves standarts ir uzlabojies pamatoties uz izēvielu krājumiem, degvielas krājumiem. Turklāt Kazahstānā ir liela nozīme kā dzinulim Vidusāzijā. Pamatoties uz ekonomisko attīstību, Kazahstāna ir uzņēmusies eh, vadošu lomu šajā reģionā, un šī valsts ir arī svarīgs eh, partneris, lai veidotu Eiropas Savienības attiecības ar šo reģionu. Tādēļ ir īpaši svarīgi slēgt un pareizi strādāt ar jauniem partnerības un uh, ekonomiskām attiecībām. Mums ir vajadzīga kultūra un kultūras un ekonomiskā pietuvināšanās starp šo valstu un Eiropu. Ne tikai ekonomisku un strateģisku iemeslu dēļ, kas pastāv abās pusēs, bet galvenokārt arī tādēļ, lai Kazahī, Kazahstānas tautai sniegtu to pieredzi, ko mēs esam ieguvuši pusgadsimta sadarbības laikā. Lai parādītu, ka um, problēmas ir iespējams risināt uh, nevis ar ieroču palīdzību, bet mierīgā ceļā. Šai valstī ir ļoti lielas problēmas bijušas, tā ir jāsasniedz uh, progress, it īpaši demokrātijā un cilvēktiesību ievērošanā. Tas nav viegls uzdevums līdzšinējie sasniegtie pozitīvie rezultāti nav pietiekami. Dialogs gan ir sniedzis iespēju sasniegt progresu, tādēļ es domāju, ka mūsu līdzdalība šajā reģionā jāpalielina. Es domāju, ka ir būtiski uzdevums riekoties saskaņoti, līdzsvaroti, spēr konkrētus soļus kas risinātu būtiskos jautājumus, par kuriem mums ir jārunā. Tikai dialogu palīdzību un savstarpēju apmaiņu, bet nevis konfrontācijas ceļā mēs varēsim sasniegt pozitīvus rezultātus, kas attiec uz demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanu. Mums ir jāatbild uz šiem izaicinājumiem kopā ar Kazahstānas tautu, lai sasniegtu demokrātisku progresu, lai virzītos uz uh, lielāku brīvību un lai uzlabotu dzīves standartu šajā valstī. Sadarbība. Sadarbība var konsolidēt uh, ekonomiskās, uh, sociālās, politiskās attiecības. Turpin, jāturpina attīstīt tižniecība, jāturpina iegūdīt investīcijas. Attiecības ir jāveido uz uh, vienādu un vienlīdzīgu vērtību pamats. Izniegs paldies kolēģim. Tagad uh, pāriesim pie ekspertiem. Kā pirmajam došu vārdu. Marlēnē Lorellai. Viņa ir uh, pētniece EKAM un direktori Vidusāzijas programmā eh, Džordža uh, Vašingtona Universitātē. Sīdnieks, paldies, ka jūs uh, mērojat šo tāro ceļu un ieradāties pie mums. Es priecājos, ka jūs sniegsiet mums ieskatu jaunākajās atziņās. Tagad jums vārds lūdzu. Thank you very much. Thank you for inviting me. Liels paldies, liels paldies par šo uzaicinājumu un iespēju izteikties. Kā pirmā runātājas vēlētos runāt par attiecībām starp demokrātisko attīstību un uh, pārvaldību no vienas puses un drošības jautājumiem no otras puses. Es domāju, ka Kazahstāna mm, bieži vien nošķir demokrātisko pārvaldību no drošības un uh, ir tāda kā tendence interpretēt uh, drošību kā savu veidu um, blakus efektu uh, Afganistānas uh, klātbūtnei, jo uh, abas valdības ir cieši saistītas un Eiropas uh, Savienības institūcijām ir pilnīgs pamats tās uh, cieši saistītas savstarpēji, jo īpaši, kas attiecas uz uh, cilvēku drošību. Drošības situācija Kazahstānā noteikti ir pasliktinājusies kopš 2011. gada, un es domāju, ka tā ir jauna tendence, kas mums ir jāņem vērā un par kur jārunā ar Kazahstānas varas iestāžu pārstāvjiem. Uh, Ir vairāk jautājumu, par kuriem mēs varētu diskutēt. Pirmais ir situācija eh, cietumos un jo īpaši apcietināšanas iestādēs Kazahstānā. Um, tā tik tiešām ir vispārēja tendence, kas nav vērojama tikai un vienīgi Kazahstānā, bet eh, vērojama visur eh, pasaulē. Uh, Nu, tā skaitā arī Eiropā, cietumi ir tās vietas, kur tiek rekrutēti krim, krimināli uh, eh, personas un arī radikālā islami pārstāvi. Un, un tas ir vērojams arī Kazahstānā, dažos cietumos, jo īpaši provincēs. Un es domāju, par to mums būtu jāpadomā. Jo īpaši attiecībā uz gados jauniem cilvēkiem, kas tiek turēti apcietinājumā jo ir vērojams eh, tas, ka jauni cilvēki cietumā eh, tiek aicināti pievienoties eh, šādām ekstrēmistiskām organizācijām. Mums ir jādomā par civildienestā strādājošo izglītošanu, un to noteikti var darīt partnerības ar Eiropas Savienību ietvaros, lai ietekmētu eh, slikto pārvaldību, jo īpaši attiecībā uz cietumiem, lai uzlabotu vispārējo drošības situāciju valstī. Tas pats sakāms arī ar, par tiesu sistēmu, kas ir ļoti sliktā stāvoklī. Un es domāju, ka joprojām trūks politiskās va, uh, gribas no Kazahstānas puses, lai uzlabotu šo situāciju un uh, vērstos pret korupciju tiesu sistēmā. Tas ir nopietns, tā ir nopietna politikas problēma, par kuru ir jārunā ar uh, Kazahstānas varas iestāžu pārstāvjiem un jācenšas uh, attīstīt dialogu un uh, efektīvāku sadarbību. Otrs uh, drošības jautājums, kur es vēlētos pieminēt, ir saistīts ar policijas un drošības dienestu darbu. Es domāju, ka arī šajā jomā mums ir nepieciešama lielāka uzmanība no starptautiskās kopienas puses un jo īpaši no Eiropas institūcija puses. Uh, Policijas un drošības uh, dienesti uh, Kazahstānā un Centrālā Azijā kopumā ir ļoti korumpēti, un šī problēma tiek risināta tikai un vienīgi ar starptautiskā spiediena palīdzību vai arī tad, kad uh, šie te korumpētie cilvēki nav iesaistīti tādās kā piramīdas veida organizācijās, bet tad, kad tās ir atsevišķas personas, un uh, tādos gadījumos pret viņiem vēršas, jo tādējādi tiek uh, it kā likvidēti konkurenti. Tas ir ne tikai demokrātisks pārvaldības jautājums, tas ir arī de, uh, drošības jautājums. Pēdējo gadu laikā šī tendence ir ļoti uzskatāma kopš 2011. gada. Um, ir uzbrukumi, uh, ir tādas konflikts situācijas starp krimināla personām un uh, Tas viss tikai tāpēc, lai pārvaldītu uh, biznesu un arī uh, īpašums. Un nu, bieži vien arī policijas un drošības dienestu pārstāvji ir iesaistīti šajās aprindās. Par šo problēmu ir jādomā un jārunā uh, tiekoties ar Kazahstānas partneriem. Mums tāpat ir jārunā arī par drošības dienestu lomu nelegālās imigrācijas jomā, cilvēktirzniecības jomā un nelegālās tirsniecības jomā kopumā Kazahstānā ir jāsastrādājas ar starptautisko kopienu šajā jomā, bet es domāju, ka mums jo īpaši ir jāvēršas pret korupciju, kas nāk no pašas sistēmas iekšienes. Vēl viens jautājums, kas saistīts ar eh, drošības dienestiem, ir tas, ka ir ļoti daudz privātu kompāniju, kas strādā uh, drošības jomā. Tas nav uh, raksturīgs tikai Kazahstānā, tā ir pasaules mēroga tendence. Drošības dienas tiek privatizēta, tas ir vērojams visā pasaulē. Bet uh, arī šī tendence īpaši rūpīgi jāuzrauga Kazahstānā, jo, kā jau es teicu, tiesu sistēma ir ļoti vāja un korumpēta. Uh, Un bieži vien cilvēki, kas strādā uh, privātās drošības aģentūrās, uh, uzrauga uh, privātu personu drošību, patiesībā paši nāk no policijas, militāru grupējumu aprindām un bieži vien paši ir saistīti ar biznesa aprindās. Tātad te ir tāda kā nesodāmības kultūra, kas ir vērojama um, drošības dienestu uh, aprindās un arī policijā. Un tas viss pasliktina kopējo eh, kontekstu drošības jomā. Jo īpaši rietumu un dienvidu reģionos. Un vispēcot es vēlētos runāt par riski izvērtēšanu un uh, sagatavotību pret, ie, sagatavotību iespējamām dabas katastrofām. Kazahstāna ir nopietni strādājusi pie šie jautājumi, bet eh, joprojām eh, te ir vērojami trūkumi. Es domāju, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo riska novērtēšana vai gatavība dabas katastrofām eh, ir um, tā joma, kurā um, sabiedrības struktūras arī tiek iesaistīts, un mēs redzam, ka uh, sabiedrība nav uh, apmierināta ar to, kā valsts iestāžu pārstāvi nodrošina šīs ikdienas uh, drošības aktivitātes un tāpat nodrošina katastrofu novēršanu plūdu gadījumā un citos gadījumos. Tātad ir jāvēršas pret korupciju ne tikai valsts pārvaldes organizācijās, bet ir uh, jāuzlaba arī eh, drošības situācija pilsoņiem, un pavisam skaidrs ir jāinvestē vairāk cilvēku resursos. Un riska izvērtēšana kopumā ir ļoti nozīmīga Centrālā Azijai. Un no Kazahstānas puses, kā arī no Eiropas partneru puses, ir nepieciešams uh, jauns veids, kā uh, formulēt un definēt to, ko nozīmē izlūk dienest un kā mēs tos vēlamies eh, izmantot. lai nodrošinātu uh, labklājību pilsoņiem. Tāpat ir jādomā par uh, tehnoloģijām un um, komunikāciju tehnoloģijām, ir jārunā par uh, kiberdrošību ar Kazahstānas varas pārstāvjiem, un es ceru, ka mums izdosies attīstīt dialogu par šo jautājumu. Noslēgumā es uzskatu, ka Kazahstānas problēmas nav raksturīgas eh, tikai Kazahstānā islamizācija, cietumos, eh, drošības privatizācija. Visi šie jautājumi eh, ir vērojami arī, dali, arī Eiropas Savienībā un Eiropā kopumā. Bet jāsaka, ka Kazahstānā risks palielinās un būtu ļoti labi, ja Kazahstānas pārstāvji uh, pārdomātu šos uh, demokrātiskās pārvaldības uh, aspektus, kas var būt tāds kā dzinējspēks, un par to noteikti ir jārunā gan Eiropas Savienībai, gan uh, Kazahstānai kopīgā dialogā, jo, jo ir jāpievērš uzmanība saiknei starp uh, pārvaldību un drošību. Es domāju, ka šīs ir tās jomas, kurās gan Kazahstāna, gan Eiropas Savienība varētu dalīties pieredzē, uh, lai uh, būtu labāka definīcija tam, uh, ko tad īsti nozīmē drošība un ka tā ir cieši saistīta ar labāku pārvaldību un demokrātiskiem uzlabojumiem. Tas arī būtu viss no manas puses pagaidām. Paldies! Grazie, ringraziamo. Lielas paldies! Laroēlas kundzei par viņas uzstāšanos un tālāk došu vārdu. Jevgeņiem Žoftisam, kas ir Kazahstānas uh, starptautiskā civiltiesība un tiesiskuma padomas biroja priekšsādātājs. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, pirms pāris dienām Eiropas Savienības augstais pārstāvis eh, cilvēktiesību jautājumos pieminēja Kazahstānu. Uh, reizē ar Krieviju un 16 eh, citām valstīm kā tādu valsti, kas nepieņem uh, savas valdības kritiku, izmanto dažādas opresīvas metodes, kā piemēram apcietināšanu un spīdzināšanu. Uh, lai apklusinātu tos, kas iebilst pret valdību. Man šķiet, ka šies paziņojums ļoti labi noraksturo, kāda ir situācija Kazahstānā ir jāiezīmē negatīvās iezīmes. Pēdējo 15 gadu laikā nav bijušas vēlēšanas, kuras uh, ES novērotāji būtu atzinuši uh, par derīgām. Un viena no galvenajām opozīcijas partijām, kuras locekļu skaits ir jau sasniedz 60 tūkstošus, pēdējo gadu laikā ir velti cīnījusies, lai to varētu reģistrēt. Un nereģistrētām organizācijām ir aizliegts darboties un reģistrācijas likums nav gan kaut kas formāls, bet tas ir domāts tam, lai pārvaldītu to, kā pilsoņi pulcējās. Um, un uh, ir aizliegts pulcēties pilsoņiem un uh, aizliegts uh, uzstāties publiski, aizliegts iet demonstrācijās. Un uh, eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji ir iesnieguši ļoti daudzas prasības, lai ļautu tikties, taču tas nekad nebija atļauts, jo uh, tas bija pretrunā ar valdību un bieži vien, kaut arī šādu demonstrāciju, šīs demonstrācijas notika mierāgā garā, vienalga to dalībnieki tika apcietināti. Bieži vien um, ir um, dažādi ierobežojumi arī uh, eh, interneta eh, publikācijām un preses uh, brīvībai. Tāpat ir arī samazinājusies reliģiskā brīvība. Un uh, ļoti daudz cilvēku cieši arī no spīdzināšanas. Uh, Un īpaši ir jānorāda, ka Kazahstāna nepilda starptautisko konvenciju pret spīdzināšanu un arī Kazahstāna nepilda savas, nepilda savas starptautiskās saistības. Un uh, Kazahstāna nepild ļoti daudzas starptautiskās konvencijas. Un eh, ir ļoti daudz dažādi sistemātiski pārkāpumi, bet es vēlētos pievērsties žaudzīnas notikumiem, eh, kur pašlaik notiek tiesa. Es vēlētos arī atbildēt uz dažiem komentāriem, kas tika izteikti vakar. Uh, priekšsādātājs saka, jums jārunā mazliet lēnāk, citādi tulki netiek līdzi. Tautas, par, Eiropas parlaments jau ir pieņēmis uh, <clears throat> rezolūciju par šiem notikumiem, un es vēlētos pastāstīt par to, kā es pats redzu šos notikumus. Kā jūs zināt, bada streiki notika uh, eh, Džaudzina pilsētā, un tas uh, bada streiks notika gandrīz astoņas mēnešus. Mē, tika veidotas samierināšanas komitejas, tika um, veikts dialogs, bet tas nebija veiksmīgs, un lielākā daļa streikotāju tika atlaisti no darba. Streikotāji nekad varmācīgi nerīkojās. 2009. gada 16. decembrī Kazahstānas neatkarības dienā valdība nolēma apturēt pilsoņu d, uh, došanos uz parku, kurā uh, uh, streikotāji uzturējās. Un tur radās konflikts. Policija tā vietā, lai mierīgi uh, izklīdinātu demonstrāciju, atklāja uguni un nogalināja un ievainoja ļoti daudzus cilvēkus. Un eh, ne, nav bijusi veikta nopietna izmeklēšana par e, šiem notikumiem, un aizrādījumus Kazahstāna ir saņēmusi no visādām organizācijām, ieskaitot Eiropas parlamentu. Un e, tie, kas piedalījās šajās demonstrācijās, tika notiesāti, kaut arī viņi uzrādīja, ka ir tikuši spīdzināti. Un, un joprojām neviens nav saukts pie atbildības par to, ka tika atklāta uguns. Ir ļoti nepieciešams uzsvērt, ka tie cilvēki, kas tika nogalināti, bieži vien nebija nekādā saistībā ar um, streiku. Pašlaik ir norit prāva pret uh, tiem, kas mm, piedalījās šajā demonstrācijā. Es sekoju līdzi šai lietai jau no paša sākuma. Un partija nekād, kas un eh, organizēja šo demonstrāciju, nekad nav varmācīgi izturējusies, kaut arī tā vienmēr ir prasījusi pēc pārmaiņām. Un, uh, tomēr tas vienmēr ir noticis mierīgi. Tomēr prokurāri izmanto padomi laika valodu un um, tādā veidā arī rīkojās. un uh, viņa tiek apsūdzēta par pretvalstiskām um, darbībām. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka šajos apstākļos politiskās opozīcijas problēmas tikai pieaug, un ja šis uh, tiesas spriedums būs, ka cilvēki ir vainīgi, tad mums vispār būs problēmas ar neatkarīgi, neatkarīgiem mēdījiem Kazahstānā. Un tad, kad Eiropas Savienība vēlas paplašināt sadarbību ar Kazahstānu, es vēlētos aicināt vērsties pie Kazahijas autoritātēm, iestādēm un prasīt, lai viņi izveido komisiju, kurā ietilptu starptautiskie novērotāji, lai no, izpētītu un izmeklētu, kas notika 2011. gada decembrī, lai tiktu ierosināta krimināla lieta pret Samīnovu, Sapargaliju un Kozlovu, uh, un atļautu neatkarīgu uh, mediju un opozīcijas eksistēšanu. Grazie del suo contributo. Paldies. Un tagad vēlos dot vārdu Šmīcas kundze, viņa ir uh, viedniece Uh, fondam uh, zinātnē politiku. Kazahstāna. Lielas paldies. Paldies par šo iespēju runāt par tā, Kazahstānu, kas ir viens no svarīgākajiem um, Eiropas Savienības strateģiskajiem partneriem. Tam ir vairāk iemeslu. Vispirms valsts ekonomiskais profils, uh, tās bagātie resursi un veiksmīgā integrācija. Um, pasaules kapitalistiskajā sistēmā, tāpat tas ir Ziemeļatlantijas nolīguma dalībnieks un treškārt politiskā stabilitāte. Nazarbājevs, kas ir pie uh, varas uh, nu jau vairāk kā uh, divus uh, gadu desmitus, um, tiek uzskatīts par uzticam partneri no Eiropas Savienības puses, un viņš ir atvērts attiecībā uz rietumu biznesu, cerot šādi iegūt uh, salīdzinošās uh, priekšrocības. Um, un no otras puses. Uh, tas, ko mēs sagaidām par demokrātisko uh, liberalizāciju, jāsaka, ka tas nav realizējies, un tas, zināmā mērā, ir aizēnojis Eiropas Savienības uzticēšanos uh, Kazahstānai. Kazahstānas imidžs uh, kā uh, stabila ankura imidžs ir zināmā mērā sašķobijies, un te vainojam vairāk notikumu, kas ir savstarpēji saistīti, daži no tiem jau tika pieminēti. Vispirms, uh, šie notikumi e, Rietum Kazahstānā un to apspiešana, otrkārt e, tiesas procesi, e, jo apsūdzības atzīšanās tika iegūtas ar spīdzināšanas palīdzību, lai gan Kazahstāna ir parakstījusi arī ANO uh, dokumentu pret eh, spīdzīšanu, tāpat, spīdzināšanu, tāpat tiek apspiesti žurnālisti un opozīcijas ehm, pārstāvi, kas atklāti kritizē valdības eh, rīcību. Un ceturtkārt, eh, tas, ka valdība ir noz, noraidījusi prasības, tā skaitā arī um, cilvēktiesību komisāra prasības uh, uh, vērsties pret šiem spīdzināšanas gadījumiem. Un piektkārt, um, pašreizējais tiesas eh, process eh, pret Kozlovu kungu eh, opozīcijas līderi. Um, tiek pārkāpta um, valsts krimināla kodeks. Tā nav likuma vara, tā ir uh, varas vara, un vara tiek izmantot politiskos nolūkos. Uh, Um, lai pierādītu to, ka politiskie oponenti ir vainīgi. Un šie notikumi ir pelnījuši uzmanību, jo tie pierāda to, ka politika Kazahstānā eh, diktē un tie, kas vēlas palikt pie varas un novērst to, ka politisko procesu varētu ietekmēt no apakšas. Vardarbība rietum Kazahstānā, tāpat kā salafistu grupējumu pastiprinātā darbība apdraud eh, Kazahstānas eh, veiksmīgu attīstību ekonomiskās eh, labklājības virzienā, jo ir nepieciešama šajā nolūkā arī politiskā stabilitāte. Tas viss pierāda, ka dažas uh, sociālās grupas tiek mm, atsevišķinās, un visbeidzot opozīcijas uh, pārstāvju apspiešana atspoguļē to, ka ir leģitimitātes eh, trūkums pašreizējam režīmam, un ir skaidrs, ka šim režīmam kļūst arvien grūtāk līdzsvarot to asimetriju, kas ir vērojama, un, un novērst konfliktus. Uh, Tāpēc arī eh, mums rodas jautājums par eh, to, vai šī stabilitāte tik tiešām ir vērojama eh, Kazahstānā. Mēs Eiropas Savienības Centrāla Azijas stratēģijas ietvaros, šobrīd ir jau piektais īstenošanas gads, varētu uzdot jautājumu arī, vai Eiropas Savienības dalībvalsts pienācīgi apzinās, ka politiskie instrumenti, kas darbojas šajā reģionā, uh, neatbilst mūsu mērķiem, ne tikai Kazahstānā, bet arī kaimiņu valstīs. No vienas puses Eiropas Savienība ir apņēmusies pārvērst Centrālā Azijas valstis par atklātām sabiedrībām, lai veicinātu uh, labu pārvaldību un samazinātu plaisu starp uh, valsts pārvaldu un sabiedrību, iesaistot sabiedrību politiskajos procesos. No otras puses, Eiropas politika galvenokārt ir vērst uz to, lai uh, panāktu stabilitātu un atbalsta Centrālā Azijas režīms ar ekonomisko eh, sadarbību, tā skaitā eh, īstenojot arī tehnoloģiju nodošanu. Un eh, šī te prioritāšu izraudzīšana ir lielā mērā vainojama tajā, ka šobrīd ir tāda situācija, kāda ir, ka šie režīmi, tā skaitā Nazarbāja kungs, spēja monopolizēt sabiedrisko telpu un varu. Tā kā mediju uh, telpa tomēr mainās un uh, publiskā telpa ir kļuvusi uh, tomēr atklātāk un uh, Eiropieši nevar vairs pakļauties uz esošiem režīmiem, lai, lai uh, darbotos savās interesēs. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka, kas attiecas uz iepriekš minēto partnerības eh, pasākumu īstenošanu un partnerības nolīgumu, tad Eiropas parlamenta eh, rezolūcija no 2012. gada mārta satur ļoti svarīgu signālu, proti, ka gan Eiropas Savienība un Kazahstāna varētu ļoti daudz iegūt no padziļināts ekonomiskās sadarbības, bet Eh, progress par eh, šo eh, to nolīgumu ir jābalsta uz Kazahstānas politisko gribu īstenot un ievērot kopīgās vērtības. Tas tik tiešām ir svarīgākais priekšnoteikums, lai būtu um, vērtīga sadarbība. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka bez eh, kopīga morālā pamata eh, šīs te sarunas nenovedīs pie labas pārvaldības. Sarunas ar, sarunās ar Kazahstānu Eiropas Savienībai būtu jāpieturs pie principiem, kurus es vēlētos uzskaitīt noslēgumā, proti mazāk var būt labāk. Tā vietā, lai runātu par visiem iespējamiem sadarbības uh, sektoriem, mums ir jāizvirz prioritātes. Otrakārt, tas nozīmē, ka mums ir nepieciešamākas principiālākas uh, debatas uh, par to, ko mēs tik tiešām varam sagaidīt no šīs ekonomiskās sadarbības ar Kazahstānu, kurš gal galā iegūst no šīs sadarbības. Šis jautājums būtu nopietnāk jāpārdomā. Treškārt, šīs debatas eh, būtu jābalsta ne tik daudz uz tehniskiem kā politiskām pārdomām, jo, jo kopīgas vērtības ir izšķirīgas, un ceturtkārt apņemšanās īstenot šīs vērtības ir jāizvērtē nevis eh, no deklara, deklarācijām, bet konkrētiem acīm redzamiem pasākumiem. Paldies! Eh, Paldies! par izklāstu. Eh, tagad vārds eh, Tobiesam Baumanam. Viņš vada eh, nodaļa par Krieviju, Austrumu un Dienvidu Austrumu Eiropu, Turcija, Vācijas, Tirniecības un Robezies kamerā. Sì. Faccio anche questo. Yeah, thank you very much. I would like to give my present. Lielas paldies, es vēlētu uzstāties vāciski iedrīgs, un ja jūs nesaprotat vāciski, lūdzu uzlieciet austiņas. Vielen Dank zunächst für die Einladung. Um, ich... Jā, paldies par ielūgumu. Runāšu vismaz no mācīs, bet, ko es teikšu, attieksies arī uz Eiropas Savienību. Tas nozīmē, to visu var pārcelt arī uz Kazahstānas pieredzi un attiecībā par Kazahstānu. Kazahstāna Eiropas uh, ekonomikai un arī Vācijas eh, ekonomikai ir ļoti nozīmīga ekonomika Vidusāzijā. Tas tā nebija no paša sākuma. Um, tas tā attīstījās. Uh, Kazas, no sākuma tā bija Uzbekistāna, kur veidojās, kur ir 20, pārāk kā 25 miljoni iedzīvotāji, bet Kazahstānai pamatoties uz savu liberālo ekonomisko attīstību un pamatoties uz eh, konsekvento naftas un gāzes sektora izbūvi uzņēmās šo lomu un eh, aizgāja apsteidz Uzbekistānu šajā lomā, un gan izved 90% no uh, tirdzniecības ar uh, Vidusāziju, ar bijušajām padomju republikām notiek ar, ar Kazahstānu. Un ar uh, pārējām valstīm īstenībā šīs attiecības ir tikai ļoti marģinālas. Kazahstānas ekonomika balstās uz izēvielām, gan izved 90% minerāla enerģijas produkti, uh, nafta, enerģija, uh, un arī metāli, kas nāk no Kazahstānas uz Eiropu, arī uz Vāciju. Vācija kopumā piedalās divpusējās eh, attiecībās uz 25 un 30 procentiem ir eh, šis skaidrs, bet eh, Vācija nav lielākās investors. Lielākie investori pēdējos gados ir Nīderlanda 40%, Francijā ar 7,2%, pēc tam Kanāda un Ķīna starp 5 un 6%, un Vācija tikai 11. vietā ar 1,6%. Tas nozīmē, ka Kazahstāna lielākā daļa no Eiropas uzņēmumiem vēl ar vienu ir eh, noieta tirgus un nevis uh, ražotņu atrašanās vieta. Tas ir viens no dinamiskākajiem tirgiem, kas pašlaik pastāv, un eh, viens no tirgiem ar vislielāko uh, izaugsmas potenciālu. Iekšzemes koprodukts eh, katru gadu pēc finanšu krīzes pieaug starp 5 un 6 procentiem. Importi no Eiropas Savienības uz Kazahstānu 2011. gadā ir pieauguši par 43%, eksporti par 15%. Divpusējā tirzniecība sastādas ar Eiropas Savienību un Kazahstānu kopumā katru gadu pašlaik 29 miljārdi eiro. Vācijā, attiecībā uz Vāciju ir 6,2 miljārdi, šeit eh, eksporti no Vācijas uz Kazahstānu pieauga ātrāk nekā importi no Kazahstānas uz Vāciju. Plus 25% eksporti, importi no, no Kazahstānas plus 16%. Varbūt, lai sniegtu šeit tādu proporcionālu pārskatu, par kādiem lielumiem mēs šeit runājam, apmēram 6,2 miljārdi uh, no Vācijas ir divpusējā tirniecības uh, apjoms, tad salīdzinājumā, piemēram, ar Krieviju 75 miljārdi, tas ir vairāk nekā desmitkārtīgi. Kazahstāna, tāpat kā visas valsts šajā reģionā, to raksturo ļoti liela nepieciešamība modernizēt, tehniski modernizēt infrastruktūras, modernizēt uh, ražošanas procesus un eh, pašvaldību ekonomiskās sistēmas, infrastruktūras, medicīnas eh, aprūpi. Taņā raugoties Kazahstāna, tas attiec uz visām šīm valstīm, ir ārkārtīgi interesanta valsts ekonomikas eh, tautsēmniecībām Eiropā, kas to arī izmanto. Kazahstāna to jau teica sākumā, uh, Eh, arvien vairāk iegūst eh, likviditāti un spēju eh, īstenot modernizācijas projektus. Izēvielu tirdzniecība pieaug gadu no gada. Ļoti liela ir arī atkarība no izēvielu cenām Kazahstānā. Piemēram, ja pieaug divpusējās attiecībās Kazahstānas pusē, bieži vien šīs izaugsmas vērtība uh, ir izskaidrojama ar naftas un gāzes cenu pieaugumu, bet nevis ar daudzumu pieaugumu. Kas ir trūkumi, ko mēs varam konstatēt? Protams, arī tur kolēģi jau to teica, ir uh, necārskatāmie lēmumu pieņemšanas mehānismi, vadības prakse, cieša sasaistes starp valsts uh, politiku un ekonomiku, uh, Ļoti daudz ir administratīvā sloga, liela korupcija, ir vāji attīstīti mazie un vidējie uzņēmumi. Ekonomikā ļoti dominē monopolu uzņēmumi vai monopolu uzņēmumu struktūras, kas ir balstītas privāti ekonomiskajā, privāti ekonomiskajiem principiem, bet tos kontrolē valsts ja mēs paraugāmies šo visu kopīgo pārskatu, tad uh, tomēr iespējas ir spēcīgākas nekā trūkumi. Kopīgā stratēģija Kazahstānā ir uh, atbrīvoties no šīs atkarības no izēvielām. Ja runā ar partneriem, tad bieži vien ir saklausāms sarunās, jā, mēs vēlamies kļūt par ražošanas valsti, mēs vēlamies būt pievilcīgi darba vietu raždīšanām un vēlamies eh, diversificēt eh, ekonomikas struktūru, to dažādot. Bet Kazahstāna daudzās jomās eh, nav vēl pietiekami pievilcīga valsts. Mūsu atbildes to ir, ka ir jābūt tādam ietveram, cik man vēl laiks ir runāt, tā kam nērāk nav. Nu jā, E, sarežģījumi tādi, ka ietvaru nosacījumi nav tādi, kādiem te vajadzētu būt. Un, e, protams, ka lēmums e, investēt, tas pamatojas ekonomikas principiem, bet daudz Kazahstānas partneri to nesaprot, un viņi domā, ka ekonomikas vienotības kameras var motivēt savādāk. Tātad sākšu vēl arī par izēvielu partnerību. Vācijas Federatīvā republika noslēgusi šādu vienošanos ar Kazahstānu, lai saņemtu labāku pieeju. Banku krīze arī ir būtisks iedzīns kas, eh, protams, atstājuši logu arī uz mums. Un, manuprāt, eh, arī vēl par muitas apvienības, eh, tā arī ietver, tā arī savu nozīmi īpaši nākotnes pārunās arī padomus tirniecības organizācijas sakarā. Paldies par jūsu uzstāšanos. Tagad dosim vārdu Jāpam Vienenam. Uh, kurš ir starptautiskās tirdzniecības, eh, tirdzniecības savienības konfederācijas ģenerāldirektora vietnieks. Paldies, priekšsēdētāji! Kad Kazahstānas prezidents Nazarbājevs nāca klajā ar viņa idejām par Kazahstānas sociālo modernizāciju, kuru sauca uh, 20 soļi līdz universālai sabiedrībai, mēs eh, sev uzdevām jautājumu, ar ko tad viņš tos 20 soļus spērs. Starptautiskā tirdzniecība Savienības konfederācija, kuru es pārstāvu, sadarbojās ar divām eh, konfederācijām no Kazahstānas. Abas lūdza starptautisku pievienošanu mūsu konfederācijai, bet mēs vēl neesam izlēmuši pozitīvi. Lielākā no šīm organizācijām pārstāv 1,5 miljonus locekļu, un tā vēlas organizēt 38% um, Kazahstānas eh, nodarbinātību. Un otra organizācija arī ir ļoti aktīva. Tirzniecības savienības ir ierobežotas savā darbībā tādēļ, ka valdība viņas ierobežo un likumdošana te var uzskatīt kā ļoti sarežģītu un pilnīgi neelastīgu. Valdībai nav galīgi nekādas pieredzes ar sociālu dialogu un cieņas pret likumu. Saskaņā ar likumdošanu savienības nevar nodrošināt tiesības, nevar aizstāvēt strādnieku tiesības, kaut arī Kazahstāna ir ratificējusi astoņas galvenās konvencijas, kas par to runā, ieskaitot konvenciju par brīvu asociāciju veidošanu. Praksē tomēr tas nenozīmē neko. Nesenā traģēdija Zarnuzu reģionā, kur 12 vai 16 cilvēki uh, par to vēl ir šaubas. Tika uh, nogalināti konfliktā starp darbiniekiem un um, policiju. Valdība uzspiež dažādus pasākumus bez konsultēšanās. likumdošana ir ļoti um, nu, mārmācīga. Tirzniecības savienības atrodas ļoti naidīgā sabiedrībā, un likumdošana ir ļoti neizdevīga. Uzņēmēji rīkojās ļoti necienīgā veidā, viņi nav gatavi vest normālas pārunas un pat investori neiejaucās. Iestādes baidās, ka konflikts varētu novest pie tāda kā Arābu pavasara Kazahstānā un izmantoja ļoti lielu varmācību. 2011. gada traģiskie notikumi labi aprakstīja Eh, Human Rights Watch. Protams, ka no sākuma bija centieni vest pārunas, bet uh, streikotāji neusticējās šo pārunu vedējiem. Un pagāja kāds laiciņš, līdz uh, Tirzniecības savienību pārstāvi Kazahstānā saprata, ka viņiem ir nepieciešama eh, palīdzība gan no Starptautiskās Tirzniecības savienību konfederācijas, gan no Starptautiskās darba organizācijas. Kopā ar Starptautiskās darba organizācijas pārstāvjiem mēs sapratām, ka ierobežotais darba kodeks sarežģīja tiesības uz streiku. Patiesībā nekāds legāls streiks Kazahstānā nav iespējams. Un sanāk, ka 20 neatkarības gadu laikā neviens streiks nemaz nebija noticis. Ekspertu komiteja uh, um, ir vairākas reizes lūgusi izlabot darba kodeksu. Beidzot, starptautiskās darba organizācijas pārstāvi tika pār, uzaicināti, lai aplūkoti, <clears throat> kādas izmaiņas tiks veiktas darba kodeksā. Šis process notiek pašlaik, un valdība nesen ir nākus klajā ar uh, likuma projektu, taču tas līdz šim mm, neko pozitīvu nesola. Protams, tur ir paredzētas lielākas brīvības, taču tai pašā laikā ir vēl lielākas grūtības, lai nodibinātu savienības un vēl um, bargākas sankcijas par streikiem vislielākā uh, eh, tirzniecības savienība Kazahstānā nepiekrīt šim likumprojektam, un tā protestēja arī pret to, ka iestādes arvien vairāk iejaucās uh, lietās, kas uz viņām īsti neatiecās. Tas mums dod cerību, ka reformu process ir Kazahstānā sācies. Startautiskā darba organizācija arī uzsākusi uh, um, centienus mainīt situāciju. Bet, nu, tas viss nāca par vēlu. Pēdējais lūgums atzīt Kazahstānas arotbiedrības un uh, cent, ir, e, ir, ir izdarīt pirmie soļi, lai padarītu tās par neatkarīgām struktūrām. Kas attiecās uz citām iniciatīvām, kas nav tik lielas, šā vai tā tām būs jāsaskarās ar izmaiņām. Taču bez juridiskā ietvara, bez cieņas pret neatkarīgām arotbiedrībām, mēs varam sastapties ar dažādiem konfliktiem tuvākajā laikā. Runājot par ES Kazahstānas partnerattiecībām, mēs, protams, vislielākā mērā esam ieinteresēti demokrātiskos un sociālajos standartos, kādus mēs tos redzam ES līmenī un kas šodien Kazahstānā netiek ievēroti tad, kad runa ir par partnerattiecībām starp Eiropas Savienību un Kazahstānu, tad mēs, protams, uh, vēlamies, lai tiktu ievērotas visas starptautiskās darba organizācijas konvencijas, kā uz papīra, tā arī praksē. Un lai nacionālā likumdošana būtu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ne tikai uz papīra, bet arī praksē. Lielas paldies! Ben, ringraziamo. Paldies. Paldies uh, referentiem, kas uzstājās. Tagad vārds Tā kā man ir jāiet uz uh, vidas komiteju, uz balsošanu, tad uh, eh, Jakonsāri kundze vadīs sanāksmi kopš šī brīža. Thank you. Liels paldies! Un paldies eh, mūsu viesiem, kas uzstājās un dalījās savā pieredzē, kas mums visiem bija ļoti interesanti. Kā referente es jau parādu, ka mēs esam uz pareizā ceļa ar uh, mūsu ieteikumiem, kas tagad tiek finansēti. Mēs finansējam kompromisus kopā ar ēnu referentiem savā marta rezolūcijā. Un arī uh, šobrīd savās rekomendācijās mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka progress uh, partnerības eh, jomā ir jāsaistā ar progresu politisko reformu īstenošanā un eh, cilvēktiesību ievērošanā. Mēs esam aicinājuši Eiropas Savienību atbalstīt uh, juridisko apmācību, tāpat uh, veicināt uh, apmaiņu izglītības jomā un ieteikt arī īstenot cilvēktiesību ieteikums, kur diemžēl nav pilnībā īstenot. Drošība ir viens no izšķirīgajiem jautājumiem. Un kā jau Laruēlas kundze minēja, šis jautājums ir saistīts gan ar iekšējo drošību, gan ārējo iestī, i, i, drošību. Kazahstāna varētu uzņemties eh, vadošo lomu reģionā drošības jomā, taču ir jautājums, kas ir saistīts ar uh, ārējās un iekšējās drošības savstarpējo saistību. Kazahstāna ir paziņojis, ka tā ir apņemības pilna īstenot demokratizāciju kopā ar Eiropas Savienību un saistībā ar e, citām starptautiskajām apņemšanām. Taču šī plāna īstenošana ir tikus apdraudēta un šobrīd ir tomēr vērojams atšķirības starp to, kas tiek deklarēts un to, kas tiek īstenots. Es domāju, ka šajā gadsimtā autoritāra eh, politika, kas tiek īstenot no augšas uz apakšu, nedarbojas, un to mēs varam redzēt arī citviet pasaulē. Mans jautājums, ko es pārdomāju, ir sekojoši, kā Eiropas Savienība varētu panākt, ka Kazahstāna kļūst par uh, uzticamāko uh, sadarbības partneri, kā nodrošināt to, ka tā pilnībā īsteno modernizāciju nodrošina iekšējo drošību ar paties demokrātiskā procesa eh, palīdzību, ievēro cilvēku tiesības, eh, cilvēku cieņu, vienlīdzību, jo tas eh, radītu iespējas visiem pilsoņiem, tā skaitā jauniem cilvēkiem. Somijā man tika uzdots jautājums eh, par to, kā, kāda būtu Eiropas Savienība pēc desmit gadiem. Un mans jautājums būtu līdzīgs. To es adresēju mūsu viesiem. Kā jums šķiet, kāda varētu būt Kazahstānas loma Centrālā Azijā pēc desmit gadiem? Kāda jūsuprāt ir Kazahstānas nākotne? Varbūt tas ir pārlieku sarežģīts jautājums, bet uh, Tas man ienācis prātā. Viena lieta, uh, pret kuru mēs nevaram izturēties toleranti, mums ir nulles tolerants attiecībā uz uh, spīdzināšanu. Mums ir attiecīgi arī politiskais dokuments šajā jomā. Un mans jautājums būtu, kā jūsuprāt, Eiropas Savienība varētu palīdzēt Kazahstānai nodrošināt to, ka šādi spīdzināšanas gadījumi neatkārtojas nekad vairs. Kādi pasākumi būtu jāīsteno? Un vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienībai būtu uh, kāda loma spēlējama? uh, vēstnieks ir šeit, un tāpēc es vēlētos dot jums vārdu. Varbūt jūs atbildēsiet uz maniem jautājumiem arī taiskaitā. But uh, perhaps uh, Mr. M Mrs. Nikolai Alde from Alde Group. Vārds Nikolai kungam Alde <coughs> grupas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par šo uzklausīšanu šodien. Es domāju, ka šī ir ļoti svarīga informācija, labi līdzsvarota. Šī ir ļoti pareiza pieeja jautājumam. Diemžēl situācija Kazahstānā joprojām ir ļoti delikāta. Pat ja mēs neatbalstam lielāko daļu lēmumu, kurus pieņem valsts vadība, Kazahstāna ir mūsu partners. Un kā jau daži no ekspertiem minēja, Kazahstāna ir eh, Eiropas Savienības partneris, bet arī daudz dalībvalstu partneris, un mums ir jāņem vērā šī realitāte. Lai eh, sasniegtu eh, labvēlīgu iznākumu, mums ir jāspēj atzīt arī, ka uh, mēs Kazahstānā spēlējam arī pozitīvu lomu. Uh, Man šķiet, ka nesenajā krīzē um, Eiropas Savienības iesaistīšanās bija ļoti laba lieta. Tas, ka uh, visu veidu vardarbība, uh, vardarbības uh, pārtraukšana ir pilnīgi prioritāte, tas ir apsveicam, un arī tas, ka uh, tika atbrīvoti uh, šie cilvēki no ieslodzījuma, tas arī parādījās rezolūcijā, un tas viss ir apsveicam. Bet uh, ir jāpanāk vairāk lai vairs netiktu arestēti cilvēki šādā veidā, lai eh, pilnībā tiktu atbrīvot visi politiķi un žurnālisti, kas bija iesaistīti šajā konfliktā. Mums ir ļoti pozitīvi jātiec pret uh, sarunām ar valdību, un mēs esam ļoti pozitīvi noskaņot, tad, kad kāds vēlas uh, pieņemt un aizstāvēt tādas pašas vērtības kā mēs, un šī iemesla dēļ es atbalstu sarunas un šo sarunu noslēgšanu. Citādi, ja mums nav šāds pozitīvs pieejas, tad pastāv risks um, apdraudēt uh, visu uh, šo te reģionu kopumā. Un es domāju, ka neviens Eiropas Savienībā nevēlētos šādu iznākumu. Jo, ja tas notiek, mums ir jāceņš panākt vairāk demokrātijas, vairāk cilvēktiesību ievērošanas. Eiropas Savienība ir vienīgais spēlētājs, kuram patiesībā var izdoties um, ietekmēt situāciju un panākt tā, uh, aizturēto personu atbrīvošanu, bet mums vajadzētu ne tikai kritizēt, mums būtu arī jārīkojas, un es esmu par to, ka um, mums varētu būt izpētes misija Kazahstānā. Es esmu par to, ka mēs turpinam atbalstīt opozīciju, žurnālistus ļoti konkrētā veidā. Aicinot ievērot cilvēktiesības un likumu varu Tas nozīmē, ka mums ir jāiestaisās konkrēti un tas konkrēti jāatbalsta, jo īpaši attiecībā uz Kazahstānu. Paldies! Lielas paldies! Aldu, Alde N referente eh, Nikolāja kundze, eh, viņai ir jādodas projām, tāpēc es devu viņai vārdu. Bet tagad vēstniekungs dodu vārdu jums. Priekšādātājs kundze, liels paldies! Vai es varu lūgt uzstāties pēc diskusijas? Sure Jā, protams, tas ir iespējams. Tad tagad došu vārdu Kīlam Nilsenam. Nilsenai. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Man šķiet, ka šī noklausīšanās ir ļoti svarīga un ir ļoti svarīga, ka mēs to norganizējām, un es esmu gandarīta par to, ko es šeit dzirdēju no ekspertu mutes. Tas mums ieskicēja kāda situācija pašlaik ir Kazahstānā, un tas bija ļoti interesanti. Es arī ļoti priecājos, ka mūsu vidū ir Zoftisa kungs, kas tika atbrīvots no cietuma, un es īpaši priecājos par to, ka mēs Eiropas parlamentā tiešām darījām visu, ko varējām, lai panāktu viņa atbrīvošanu. Tādēļ es vēlētos eh, sveikt viņu šeit personīgi. Bet, ziniet, es gribētu arī norādīt uz to, ka Kazahstānā pašlaik pašlaik ir jauni e, ieslodzītie, kas tādi ir savas pārliecības dēļ, un e, te mums ir jārunā par e, tiesvedību, kas ir uzsākt pret Kozlovu kungu. Es esmu noraizējusies par šo tiesvedību. Kozlov kungs bija ieradies uz noklausīšanos Strasbūrā 2011. gada novembrī. Es viņu tur uzaicināju, un Kozlov kungs savā tiesas laikā tika konfrontēts ar uh, savas runas tekstu, ko viņš e, teica 2011. gada novembrī. Tas nozīmē, ka viņa uzstāšanās tika protokolēta un uh, tas tika uzskatīts par pierādījumu, ka viņš ir nomelnojis savu valsti ārzemēs. Nu, man tas liekas absolūti nepieņemami, un mums noteikti ir par to jāizsakās. Mums uh, šeit parlamentā ir ieradums organizēt ļoti atklātas debates, Un pierādījums uh, tam ir tas, ka Kazahstānas vēstnieks ir šeit klāt. Taču, ja pēc šādas uzstāšanās cilvēki tiks apcietināti, tad mums būs jāorganizē tikšanās aizslēgtām durvīm, un tas būtu tiešām nožēlojami. Un eh, tāpēc es vēlētos īpaši pievērst Kazahstānas vēstnieka uzmanību, un ja jau jūs tā visu pierakstiet, tad lūdzu protokolējiet to, ko es saku, atbrīvojiet Kozlov kungu. Noklausīšanās, kas notika Strasbūrā, bija arī Viņevska kungs, žurnālists, kurš arī tika arestēts. Nu, pašlaik viņš ir atbrīvots, bet saprotiet, jā. Ja Mēs uzkla... katru reizi, kad mēs uzklausām kādu žurnālistu vai cilvēktiesību aizstāvi šos cilvēkus iebāžu cietumā, nu, tad man ir uh, jājautā uh, kolēģiem, kā tad mums rīkoties. Tas nedrīkst palikt bez sakām. Paldies! Lielas paldies! Es pilnīgi jums piekrītu. Turpin priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Jēglas kundzei no Tautas partijas. Sirsnieks paldies, priekšsēdētāji. Sirsnieks paldies visiem runātēm, kas līdz šim runāja. Ir īpaši pieciem runātājiem, kas runāja uzklausīšanas procedūrā. Viņi sniedza ļoti plašu pārskatu par to, kāda ir attīstība Kazahstānā, kad mēs eh, runājam par partnerības un Eh, nolīkumiem. Tas ir arī pamats šai uzklausīšanai. Es domāju, mums tomēr vajadzētu padot, ka mēs kopš 1990. gada mums jau pastāv šāds nolīgums ar Kazahstānu. Un eh, ka tam ir līdz šim bijusi ļoti liela loma, un kā abas puses Kazahstāna eh, lai mēs šīs attiecības padziļinātu Un tādēļ man ir eh, būtiski, lai abas puses ar eh, saviem eh, svarīgākajiem punktiem, lai abas puses gūtu labumu no šī nolīguma. Tas nozīmē, ka lai mēs vēsturiski, nu, lai mēs varētu sniegt labumu viens otram un lai mēs viens otrai respektētu. Es domāju, ka, un tas kļuva arī skaidrs iepriekšējā runātā izteikumos, uh, kļuva skaidrs, ka mums ir jāpatur prātā divas lietas eh, - cilvēku sociālā situācija, un tur gribētu īpaši pateikt paldies kolēģim Vīnenam, viņš ļoti skaļi parādīja, kur vēl ir problēmas un kur jāturpina darbs. Un gribētu uzdot jums jautājumu tagad, cik lielā mērā arotbiedrības pārstāv visus strādājošos Kazahstānā un cīnās viņu labā. Es dzirdēju, ka naftas uh, jomā strādājošie gūs labumu, bet daudz citu cilvēku, kas arī veic ļoti smagu darbu, piemēram, lauksaimniecībā augstumā vai kaut kādos sliktos apstākļos strādā ļoti smagi, viņi nav arotbiedrību uzmanības centrā. Un darba ņēmēji to visu neuzskata par pozitīvu situāciju, jo Viņi saka, jā, uh, naftas jomā strādājušie strādā daudz, uh, mm, viņi pelna daudz vairāk, un mums arī pienāks tādas pašas tiesības. Mm, tas ir mans jautājums jums. Es saskatu, ka Kazahstānā ir politiskā griba risināt lietas arī cilvēktiesību jomā, sociālās drošības jomā, darba ņēmētiesību jomā. No otras puses ir ļoti sarežģīti to visu panākt, ir īpaši ņemot vairāk ka cilvēki vēl ar vien gaida pirmkārt stabilitāti un drošību, un ka viņi savā ģimenēs jūtas droši, un viņi vēlas arī pārtiks uh, produktu piegādes drošību. Es domāju, ka priekšlikums, ko mūsu referenti ir izstrādājusi, un ir izsniegt arī daudz grozījumi, domāju, ka tas ir labs pamats ka mums būs labas debates, bijušas labas debates pagājušos nedēļas un mēnešos, ir sasniegt arī kompromisu un noteikti mēs sasniegsim labu rezultātu. Man šķiet svarīgi, ka mēs šādā nolīgumā iekļaujam cilvēktiesības, tiesisku valsti, demokratizāciju, labu pārvaldību, kas man vēl šķiet svarīgi, ir jaunatne un izglītība. Uh, lai mēs piešķirtu tam uzmanību, lai strādātu šajā jomā un kā Eiropas parlamenta deputāti varbūt padomāt par to, kā mēs budžeta ietvaros, mēs varētu kaut ko darīt Erasmus programmu ietvaros. Ekonomiskā attīstība tika pieminēta. Mēs nebūtu nesam pabeiguši savu darbu, tur var ļoti daudz ko vēl darīt, arī tirzniecībā un investīcijās, Kazahstāna nav tikai svarīga valsts Eiropas Savienībā enerģijas jautājumos, tā ir ļoti centrāla valsts Vidusāzijā, kad ir runa par enerģētiku, transportu, vidi, ūdens menedžmentu un cīņu pret uh, narkotikām un robežu nodrošināšanā, lai nebūtu narkotika tirniecība, cilvēku tirniecība. Es domāju, mums jādara viss, lai abas puses būtu uzvarētāji šajā situācijā, un mēs noteikti arī vēlamies to panākt. Sirsnieks, paldies! Oh, thank you very much. Liels paldies, un tālāk es došu vārdu goe pārstāvi. Mērfīkungam. Lielas paldies un paldies tiem, kas uzstājās sanāksmes sākumā. Tie tiešām ieskicēja situāciju Kazahstānā un man šķiet, ka. Uh, Eh, pašreizējās sārunas, kas tiek vēstas, mums dod iespēju paskatīties dziļumā un paskatīties, kas notiek Kazahstānā eh, īpaši attiecībā uz cilvēktiesībām, demokrātiskajām tiesībām un strādnieku tiesībām. Un mums vajadzētu turēties pie tā, ko parlaments nolēma martā, kur ir teikts, ka um, pārunu veiksme ir atkarīga no politisko reformu progresa. Man, protams, nav nekāda nodoma uzspiest Eiropas, tiesī, Eiropas vērtības nevienam. Bieži vien Kazahstānas valdība apgalvo, ka Eiropas Savienība uzspiež savas vērtības. Kad es biju Kazahstānā, tad uh, uh, tur es redzēju prasību uh, kas nāk no tautas, taut, eh, ties, cilvē, pra, viņi prasa cilvēktiesības, tiesības pulcēties, eh, tiesības uz uh, viedokļa izteikšanu, un tas nozīmē, ka viņi paši to prasa, un Eiropas Savienībai ir jāizvēlās, vai mēs tikai skatāmies uz tirdznieciskām interesēm, un vai tā ir prioritāte un uh, vai mēs aizvaram acīs uz tiesiskumu un cilvēktiesībām. Eiropas Savienībai noteikti ir svarīga loma, kas jāspēlē. Un es domāju, ka mūsu uzdevums būs paskatīties, kā viņi šeit progresē, un mēs varam nokonstatēt, ka pēdējā gada laikā progresa nav bijis un ka situācija ir, manuprāt, regresējusi. Džanozēnas eh, slaktiņš noteikti bija pagrieziena punkts. Režīma atbilde uz slaktiņu uh, bija šausmīga. Strādnieki tika ielikti cietumā, nevis policisti. Uh, Mm, tāpat arī bija apgalvojumi, ka apcietinātie tika spīdzināti. Sākās ofensīva pret opozīcijas spēkiem. Un metodas, kas tika izmantotas šajā tiesvedībā, mm, kā jau teica mūsu kolēģe, bija noklausīšanās un tam līdzīgi. Tāpat arī netika nodrošināts tulkojums tiesas sēžu laikā un eh, tik bija ļoti maz laika. Darba kodeks tika izmainīts februārī, bet uh, tas vēl neko nenozīmē. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu cieši e, lūkoties uz to, kas pašlaik notiek Kazahstānā, un mums ir jāskatās arī, kāda ir Eiropas Savienības sadarbības loma. Uh, jo ir tiesvedība, kas ir saistītas arī ar Eiropu. Ir kāda Itālijas eh, naftas kompānija, kas ir apsūtāta korupcijā, un eh, pret viņu ir tiesvedība Itālijā, un viņi arī Kazahstānā pārstāvēta un tam līdzīgi. Paldies, turpina priekšsādātāji, mums ir ierobežots laiks, tālāk es došu vārdu Ružeka kungam un pēc tam došu vārdu vēstniekam un jums būs iespēja atbildēt uz jautājumiem. Ružeka kungs. Paldies! Tika teikts, ka Kazahstāna ir no 2010. gada pasaules. Um, ir um, ļoti Mm. būtiska. Un tagad, ja mēs paskatāmies uz pašreizējo situāciju, tad eh, ziniet, es kā no bijušajām komunistu valstīm nākošais, tad nemaz nevarētu sēdēt. Un uh, Mums ir politiskās, strateģiskās intereses tur. Un mēs vēlamies tirdzniecību, taču mēs vēlamies um, arī redzēt, kā uzlabojās cilvēktiesības situācija. Mums noteikti ir jābūt realistiem, un es vēlētos pateikt eh, mūsu, pateikties mūsu viesiem par to, ka viņi izteicās par dažādiem jautājumiem, taču mēs esam politiķi, un mēs zinām, ka šis process nenotiek tukšumā. Mums nav robeža ar Kazahstānu. Uh, Tāpēc es vēlētos mūsu viesiem pajautāt, kā viņi redz, kā tas ietekmēs to, kas notiek Krievijā. Un, un kā Kazahi un Krievi varētu ietekmēt Eiropas integrāciju jau ar muitas savienību. Tāpēc mans jautājums ir skaidrs mūsu viesiem, proti kāda ietekme Eiroazijas integrācijai būs Kremļa acīs. Nu, un, protams, arī kā uz to skatīsies Kazahipaši. Paldies, un tālāk. Tanaka kungs, pavisam īsi. Um, paldies, pavisam īsi, es ierados nokavēti, un Es eh, varētos pateikt, ka ECR grupa eh, vēlētos nostiprināt spēcīgas attiecības eh, starp Eiropas Savienību un Kazahstānu. Tie no jums, kas bija šajā komitā jau pirms tam, zina, ka es arī darbojos sadarbības kaimiņā tiecību politikas jomā, un šī komiteja nobalsoja arī par to, ka Kazahstāna tiek iesaistīta šajā partnerībā, bet gal galās balsojums bija citāds, un gal Gau galā man liekas, ka tīri geogrāfiski šo valstu varētu uzskatīt kā daļu no Eiropas. Šī ir um, brīnišķīga valsts, no kuras mēs ļoti daudz varam mācīties, kā um, apkopot gan um, musulmaņu sabiedrību, gan kristiešu sabiedrību, kas draudzīgi dzīvo kopā un nav šādu konfliktu. Viņi tāpat uh, cīnās pret uh, ekstrēmismu un džihad terorismu. Es domāju, ka arī tas būtu jāapsveic. Vēl viens elements, kam ir strateģiska loma, ir proti, ka, valsts, ka šā valsts ir gāzes, uh, naftas un urāna piegādātāji. Un, uh, kā partnerības eh, sadarbības eh, nolīguma eh, dalībniece viņi varētu ļoti daudz palīdzēt, jo tā tic multipolārai politikai. Jā, protams, mēs varam kritizēt cilvēktiesību jautājums. Tā nav nobriedusi liberāla rietuma demokrātija, un, protams, ka mēs varam runāt par šiem jautājumiem, kas saistīti ar tieslietām, uh, uh, tiesu sistēmas politizāciju. Es esmu viens no pirmajiem, kas kritizē valdību šajos jautājumos, bet mums vienlaikus ir jāatzīst arī tas, ka šī, šī ir valsts, kurai nepieciešams atbalsts. Un atbalsts, lai nodrošinātu saikni ar rietumiem. Uh, Tai ir arī sekulāra pēcpadomju uh, um, pieeja. Tai arī ir eh, senas eh, vēsturiskas islāma eh, tradīcijas. Uh, Tāpēc mana grupa um, spēcīgi atbalsta Kazahstānu, bet mēs arī kritizējam uh, valsti tur, kur tas ir vietā, tātad cilvēktiesību jautājumos un citos. Paldies! Liels paldies! Plenārs sēdē, um, jāsaka, iegūt divas minūtes. Uh, ir diezgan daudz, un tagad, uh, vēstniekungs, jums ir divas minūtes, un pārējiem runātājiem viena minūte. Diemžēl mūsu laiks ir ierobežots. Jums vārds, vēstniekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos teikt, ka uh, šis seminārs, ko organizējas Eiropas parlaments, ir ļoti, ļoti interesants. Mēs šodien ieklausījāmies uh, tajā, kas izskanēja par ļoti plašu uh, aspektu klāstu, kas saistīts ar Eiropas Savienības un Kazahstānas attiecībām, kā nesen ieceltais vēstnieks uh, Eiropas Savienībā. Es noteikti nodošu uh, visus šos signālus un vēstījumus uh, valdībai, un es vēlētos uzsvērt, ka esmu atvērti noskaņots attiecībā pret visiem Eiropas parlamenta deputātiem, visiem tiem, kas arī kā eksperti uzstājās un iepazīstināja ar ļoti interesantiem ziņojumiem. Es esmu atvērti noskaņots, lai nostiprinātu un padziļinātu izpratni, apmainītos ar mūsu viedokļiem, tāpat arī informētu par valdības nodomiem. Ik viens zina, un šodien tas arī izskanēja, ka valsts, valstī šobrīd notiek modernizācijas process, pārejas process, demokrāt, demokrātijas ziņā, politikas ziņā, ekonomikas ziņā. Un mēs uh, uzskatām, ka mūsu attīstība ir demokrātiska uh, struktūra. Mēs cenšamies nodibināt saikni ar Eiropas Savienību, un es vēlētos vēlreiz apstiprināt, ka mums ir uh, Uh, politiskā griba, lai vestu sarunas par sadarbības partnerības nolīgumu un lai panāktu rezultāts, kas būtu ieguvums abām pusēm. Protams, šīs sarunas būs ilgstošas. Pirms mēs noslēdzam līgumu, un es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mēs esam apņēmības pilni strādāt kopā lai pierādītu to, ka Kazahstāna ir partnervalsts, uz kur var paļauties. Paldies, priekšsētāji! Liels paldies! Sveicam jūs Briselē! Un tagad došu vārdu mūsu ekspertiem. Vispirms vārds Jāpkungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! 40% eh, Kazahstānas strādājošo ir iesaistījušies arotbiedrību kustībā, ar kur mēs sadarbojamies. Runa ir par strādājošiem eh, ļoti dažādos sektoros. Protams, dažos sektoros eh, šis procents ir lielāks nekā citos. Tātad Mūsu asociācija lieliski apziņās tās atbildību strādājot ar arotbiedrībām Kazahstānā, un mēs ievērojam savus principus, proti neatkarīgas eh, arotbiedrības, kas pieņem savus lēmumus un organizē savu darbu tā, kā vēlas. Liels paldies! Un tagad vārds eh, Tobiesam Bauman kungam. Paldies, varbūt divus vārdus eh, par cilvēktiesībām un pāris vārdi arī par Eirāzijas ekonomisko apvienību. Tas ir pašsaprotami, ka mēs nevēlamies tikai tirzniecības attiecības ar valstīm, kas ir eh, demokrātiskas un eh, caurskatām pārvaldītas, bet esmu pārliecināts par to, ka veicinot ekonomikas attīstību, var veicināt arī kultūras apmaiņu, un tam ir vajadzīgs laiks, lai turpinātos demokratizācija un uh, cēžgatāmība. Kopā ar uh, ekonomiskām attiecībām veidos arī attiecības izglītībā, apmaiņa ar ekspertiem tā kā esam pārliecināti, ka mēs sniedzam pozitīvu iekodījumu par Eirāzijas ekonomisko apvienību. Uzskatu, ka ir acīm redzam, ka Krievija mēģina veidot jaunu ekonomikas bloku, veidot jaunu reģionu, kur Krievija varētu relatīvi kontrolēt situāciju. Tāds valstis kā Baltkrievija, Kazahstāna 86% uzņemas no Krievijas muitas eh, pienākumiem, un bieži vien tas nevienu kādu labumu nesniedz. Mums jānovēro situācija, kāda būs eh, turpmāk. Tas viss var samērā jauns, ir jāparaugās, kāda būs institūcija veidošanās šajā valstu kopienām. Un kā valstis savā starpā raugoties uz dažādiem politiskiem un ekonomiskiem jautājumiem vienosies. Es domāju, ka ir vēl par agru, lai sniegtu tādu noslēdzošu ekspertīzi. Lielas paldies! Un tagad vārds eh, doktoram Andri... doktorai Andrejai Šmitai. Trīs komentāri. Vispirms es vēlētos atgriezties pie jautājuma, kur jūs uzdevāt, um, kāda varētu būt Kazahstāna pēc desmit gadiem, um, kādas ir pašreizējās tendences. Diemžēl man māc bažas, ka ja pašreizējās politiskās tendences e, turpinās, tad pēc desmit gadiem e, tā būs valsts, kas, būs, kas nebūs tik liberāla kā šobrīd Un ko gan mēs varam darīt, lai to novērstu? Jo tas viss, protams, nav mūsu interesēs. Es esmu ļoti skeptiski noskaņota attiecībā uz priekšlikumu, ar kur nāca klajā daži runātāji, kas te, teica, ka Kazahstāna varētu iekļaut Eiropas kaimiņattiecību politikā. Es nedomāju, ka tas eh, būtu uh, Um, ierosinājums Kazahstānai um, attīstīties tajā virsienā, kurā mēs vēlamies. Es, do, es domāju, ka mēs vērojam pat tādu kā regresu attiecībā uz politiskajām reformām. Ļoti daudz tiek paziņots vārdos, bet netiek spērts neviens konkrēts solis. Es domāju, ka šajā līmenī mums diez vai izdosies piešķirt Kazahstānai patiesu stimulus. Es piedāvātu pieturēties pie principa, ka galvenais slēpjas detaļās. Mums būtu rūpīgi jāseko tam, kas notiek Kazahstānas sabiedrībā. Un mums būtu jābūt aktīvākiem, novērojot uh, politisko situāciju, tāpat arī politiski motivētās tiesu uh, prāvas. Mēs kā, mums kā mm, novērotājiem Kazahstānas politikā nevajadzētu būt tik kautrīgiem. Mums nevajadzētu uh, iestikt uh, tādā kā relatīvā argumentācijā. Protams, ka runa ir par vērtībām, kuras Kazahstānas valdība vismaz uh, dokumentos vārdos ir apņēmusies aizstāvēt, un mums arī tas būtu jādara, arī konflikts situācijās. Paldies! Paldies, un tagad vārds Evģiņiem šaubas. Pavisam īsi. Es domāju, ka ja valdība vēršas pret mēra eh, eh, sekulāru politisko opozīciju, kas nekādā veidā nav vardarbīga un neuzsāk nekādus vardarbīgus pasākumus, tad valdība rada vakumu, kuru uh, patiesībā ieņems uh, radikāls, ekstrēmas grupas, un ir jāpatur prātā, ka koalīcijas spēku uh, pieņemtais lēmums atstāt Afganistānu tikai pasliktinās situāciju uh, ne tikai, jo demokrātijas un cilvēktiesību jautājumi ir cieši saistīti ar uh, drošību. Mums ir nepieciešama uh, mērena sekulāra opozīcija, neatkarīga mēdīja, cilvēktiesība aizstāvji, kas vērstos pret drošības apdraudējumiem no ekstrēmistisku grupu puses. Un šī pašreizējā tendence noteikti nav labākais veids, kā risināt problēmas. Paldies! Paldies, un tagad vārds Marlēnai Laruēlai. Runātāja nav ieslēgus mikrofonu. Yeah, very briefly on the... Pavisam īsi par Eiropas uh, drošības jautājumu. Es domāju, ka Eiropai pavisam skaidri būtu jānoraida šie apkovojumi no Centrālā Azijas valdībām. Drošība, drošības problēmas, pie par kurām runā Kazahstāna, eh, ļauj Eiropas Savienībai uzstāt uz to, ka valdība apņemās risināt drošības jautājums un nodrošina atklātu pārvaldību valsts pārvaldē attiecībās drošības jautājumiem, jo pretējā gadījumā tiks apdraudēta Kazahstānas stabilitāte. So, thank you. Lielas paldies par šo noklausīšanos. Un paldies par šīm debatēm, paldies mūsu ciemiņiem, paldies eh, maniem kolēģiem, deputātiem. Un es domāju, ka tas noteikti atspāja, atstāja iespēju uz mūsu domāšanu. Partnerattiecības ar Kazahstānu mums dod ļoti daudz iespējas un arī daudz izaicinājumu, kā mēs tikko dzirdējām. Vispēcot, es vēlētos īpaši pateikties starptautisko partnerību cilvēktiesībām, kas varēja piedalīties mūsu noklausīšanās, un īpaši e, tos, kas te ieradās personīgi. Paldies arī visiem viesiem! par to, ka bijāt pieejami, lai uzstātos mūsu uh, parlamentā. Un mums bija ļoti maz laika diskusijām, bet vienalga liels jums paldies! Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Damen un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Wir haben heute eine Diskussion. Šodien mums būs diskusija. kas ir saistīta ar mūsu iniciatīvu. Referenti ir Ojulandes kundze par uh, ieteikumu padomē par kopēju vīzu saņemšanu uh, ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magnitska lietā. Un kas uh, nes atbildību par to? Tas nav nekāds jauns jautājums um, visā pasaulē. Arī citi deputāti un ir bijušas diskusijas par to, ir bijuši uh, vīzu ierobežojumu uh, e, attiecībos Krievijas amatpersonām. Arī citas valstis ir izteikuši vīzu ierobežojums. ASV kongress diskutē par to pašlaik, vai to vajadzētu darīt, un līdzīgi priekšlikumi ir arī um, EPSO valstīs. Eiropas parlaments ir um, saņēmis informāciju par to, kādas ir, um, kāda ir praksa Krievijā, kādas tiesības ir Krievijā, kāda ir, uh, kas ir noticis Krievijā, un ir ļoti daudz nostājas, kas uh, mūs uzaicina uzsākt aktivitāti šajā jautājumā. Šodien mums ir uh, uzaicināti eksperti no Hermitage Capital Management ekspertiem, jo Magnitska kungs strādāja šiem uzņēmumam. Un e, arī saistībā ar pasākumiem, kas ir saistīti ar šo, šo kompāniju, um, viņš arī nonāca grūtībās, kas, mm, nu, viņš tika nogalināts. Uh, e, Hermitage Capital ir pārstāvēts Maskavā un šī lieta tika izmeklēta, to darīja iekšļiet ministrija, un eh, šis temats mums nav pirmoreiz iekļauts darba kārtībā. Es ieteiktu, ka mēs kādas sešas, septiņas minūtes uz, uzklausīt ekspertu. Es ļoti sirsnīgi sveicu viņu šeit, un pēc tam atzinums izteiks eh, no politiskajām grupām referenti mums būtu jādod iespēja arī Eiropas ārlietu, ārlietas rīcības dienestam, uh, ārliet, ārlietas darbības dienesta pārstāvis arī saņemt iespēju izteikties un sniegt uh, ieteikumus. 13. septembra Eiropas parlamenta dokuments. Es priecājos, ka mēs kā viesi varam sveikt Kazjanova kungu, bijušo Krievijas ministru. Um, <clears throat> uh, Mr. Chairman and Priekšsēdētāji, cienījamie ārlietu komitejas uh, pārstāvji, paldies par šo iespēju man šodien uzstāties. Ne jau pirmo reizi es uzstājos Eiropas parlamentā. Uh, Esmu šeit viesojies vairāk kārt, lai runātu par Magnitska lietu. Es domāju, ka daudz no jums jau ir iepazinušies ar lietas detaļām. Šodien es vēlētos runāt, uh, ko mēs darīsim, ņemot vērā uh, tos pasākums, kurus īsteno uh, Krievijas puse. Esmu sagatavojis arī prezentāciju, kas ir redzama ekrānos. Sergejs Magnītskis nomira policijas apcietinājumā pirms gandrīz trim gadiem, un mēs zinām, ka eh, savas dzīves pēdējā naktī viņš eh, tika sists, un šeit ir arī fotografijas, kas to pierāda. Viņš eh, nomira tieši no šiem sītieniem, bet viņš tika spīdzināts apcietinājuma laikā. Ir daudz pierādījumu, kas runā par to. Uh, Šis ir eh, viens no labāk dokumentētajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā pēdējo gadu laikā, tāpēc, ka eh, viņš pats to labi dokumentējis un viņš ir rakstījis liecības par eh, šo apcietināšanas laiku. Tāpēc mēs zinām, kas to ir izdarījis. Dokumentos ir cilvēku vārdi. Um, ir zināms, kas, kas ir tie cilvēki, kas viņam lied, med, liedz medicīnisko palīdzību, kas uh, īstenoja šo spīdzināšanu tā tālāk un tā joprojām. No uh, 60 uh, cilvēkiem, kas eh, bija sarakstā, uh, kā tās personas, kas ir iesaistīts uh, viņa uh, nāvē, lielākoties tika attaisnot, un viens, tikai viens uh, vienam cilvēkam tika izvirzīta ap, apsūdzība, proti ārstam, e, proti par nolaidību, ka viņš nav ņēmis vērā tās slimības, kāds bija Magnitska kungam. Um, mēs esam, ies... ir tikušas iesniegts vairākas sūdzības un uzsākt vairāk tiesas e, procesi, bet visi cilvēki ir tikuši attaisnoti. Kā atrisināt šo problēmu? Es vēlētos uzsvērt, ka eh, šis noziegums tika izdarīts nevis reliģisku vai ideoloģisku apsvērumu dēļ, bet gan finansiālu apsvērumu dēļ. Jo Sergejs Magnītskis atklāja vairāku valdības pārstāvu iesaistīšanu 130 eh, miljārdu zādzībā. Tad, kad viņš to atklāja, viņš tika nepaties apsūdzēts, arestēts, spīdzināts un gal galā nogalināts. Tas bija eh, noziegums finansiālu apsmēru, apsvērumu eh, dēļ. Un mēs centāmies izsekot naudas plūsmai un atklājām, ka uh, iekšliet ministrijas pārstāvs Karpos bija viens no cilvēkiem, kas uh, izmantoja uh, šo iespēju uh, un tā piemēram ir pierādīts, ka uh, viņa aktīvu apjoms bija vairāk nekā miljons, lai gan viņa ieņēmumi bija ievērojami mazāki. Tāpat arī atklājām, ka runa ir par Kuzņecovu kungu, uh, kas organizēja to, ka Magnitskis tika nepatiesi apsūdzēts un aizturēts. Viņa alga bija 10 200 eh, dolāru gadā, bet uz viņa eh, un viņa ģimenes vārda bija aktīvi 3 miljonu apmērā. Mēs arī atklājām, kas ir tā persona, kas organizēja nodokļu krāpniecību, kuras alga bija 38 tūkstoši, bet eh, viņas īpašuma apjoms bija vairāk nekā 38 miljoni. Mēs aicinājām eh, Šveices eh, ģenerālu prokuratūru iesaldēt 11 eh, miljonus, kas bija šīs personas īpašums. Mēs tāpat arī um, iesniedzām prasību uh, iesaldēt šos līdzekļus septiņās Eiropas uh, valstīs. Presi atklāja, ka runa nebija tikai un vienīgi par šo summu, bet papildus vēl bez minētās summas pēc Magnitska apcietināšanas tika nosakt vēl 307, 370 miljoni. Tātad šiem cilvēkiem patīk nauda un viņiem patīk arī ceļot. Mums ir ziņas par to, ka eh, viņi veikuši simtiem ceļojumu, dodoties uz, eh, lielākoties uz Eiropu. Ja mēs nevaram panākt uh, taisnības uzvaru Krievijā, ko mēs varam panākt ārpus Krievijas. Ir pilnīgi skaidrs, ka ja viņam patīk šī nauda, ja viņam patīk to izmantot, uh, iztērēt Eiropā, tad mums vajadzētu liekt viņiem šo privileģiju. Eiropas parlaments ir ļoti aktīvi darbojies šajā jomā. Ir pieņemts trīs rezolūcijas, viena 2010. gada decembrī, viena 2011. gada decembrī un viena šā gada 2012. Eh, gada tātad maijā, aicinot uh, iesaudzēt līdzekļus, iesaldēt līdzekļus un aizliegt uh, iespēju šiem cilvēkiem ceļot, tātad vīzu aizliegums, bet līdz šim nekas nav noticis. Vienlaikus uh, Eiropas komisija un Eiropas parlaments ir tikuši iesaistīti, kā arī uh, septiņas starptautiskās organizācijas ASV, Kanādā, Eiropas padoma un citas organizācijas. Vēl papildus Ehm, šiem aicinājumiem no dažādu parlamentu puses ir, ehm, lielā, ir izteikti šādi aicinājumi arī no opozīcijas pārstāvju puses, piemēram, kas Janokungs. Tātad ik viens opozīcijas pārstāvis ir aicinājis uz to pašu. Rezumējot, kas Eiropas Savienībai būtu jādara? Atbilde ir sekojoša. Eiropas Savienībai būtu jāsagatavo amatpersonu saraksts, to amatpersonu saraksts, kuras ir atbildīgs par uh, Magnitska um, slepkavību, un jāpieprasa Eiropas uh, Savienības vīzu aizliegumu, kā arī uh, šo personu aktīvu iesaldēšanu un viņu ģimenes locekļu aktīvu iesaldēšanu Eiropas Savienībā. Uh, Būs jāaicina Krieviju atkal un atkal um, organizēt neatkarīgu un ticamu izmeklēšanu. Tas būtu jādara ne tikai attiecībā uz Magnītiska lietu, bet attiecībā uz visiem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, kas ikdienas notiek Krievijā. Ir simtiem līdzīgu uh, gadījumu, bet vienīgā atšķirība starp Magnītiska lietu un, un eh, pārējām ir tāda, ka es um, ceļoju visā pasaulē, uh, lai panāktu uh, to, bet es ceru, lai, um, es ceru, ka Magnītska bojā uh, ej varētu izglābt dzīvību daudziem citiem cilvēkiem. Paldies! Lielas paldies! Tagad uzklausīsim Ojulandes kundzi, kas ir mūsu referente. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos papildināt to, ko teica iepriekšējais runātājs un aicināt kolēģus. Um, noskatīties filmu, ar kuru mēs uh, turpināsim um, šo stāstu, un tas būs šovakar uh, bez 15.7. par telpu varat man pēc sanāksmes pajautāt. Bet atgriežoties pie ziņojuma, es gribētu teikt, ka šajā komitejā mēs to pirmoreiz apspriedām jūlijā, un mēs dzirdējām dažādu politisko grupu viedokļus, un līdz šim es esmu tikusies ar vairākiem kolēģiem un apspriedusi šo jautājumu. Rezolūcijas projektam mēs saņēmām 11 grozījumus, un lielākā daļa šo grozījumu uh, man kā referentei ir pieņemami. Bija divi grozījumi, kurus es paliku zem jautājumu zīmes, jo, godīgi sakot, es nevarēju pieņemt desmito grozījumu, un es jums pastāstīšu kādu iemeslu pēc. Pirmais ir lingvistisks iemesls, tas atkārto tās pašas rindkopas pirmo daļu, taču otrs iemesls ir tāds, ka tas varētu dalību valstu valdības ierobežot, tad, kad viņam būs jāpieņem lēmumi par vīzu ierobežojumiem vai par īpašumiem. Tāpēc es tik tikko runāju uh, ar Bartuševiča kungu, kas iesniedz šo grozījumu, un es lūdzu vai nu to atsaukt vai pārstrādāt, jo citādi es nevarēšu to atbalstīt. Un, un vēl viens grozījums, kas nav tik nozīmīgs, tas ir 11. grozījums, un es eh, ceru, ka mēs ar Bartuševiču kungu varēsim vienosimies, ka vienojāmies, ka viņš no šī grūzījuma atsauks vienu vārdu, tur ir tāds vārds shared, uh, Uh, jo tātad kopīgs, un es domāju, mēs nevaram runāt par kopīgām vērtībām, kas ir Krievijai un Eiropas Savienībai. Taču, ja no šī vārda shared, kopīgs, mēs atsakāmies, tad grozījumam ir ļoti e, labs saturs, un tas atgādina Krievijai par to, kāda ir viņa pienākumi. Lūk, tas arī viss. Liels paldies! Tagad došu vārdu Protezēviča kungam no Vroclavas. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Broka kungs. Kas attiecās uz Ojulandas kundzes uh, komentāriem. Sāksim ar to, kas, ko vieglāk ir izskaidrot. Proti 11. grozījums. Tad, kad es nācu klajā ar savu priekšlikumu un ierakstīju tur kopīgas vērtības, uh, Es nebiju nemaz domājis, ka Eiropas Savienībai nav nekādu kopīgu vērtību ar Krieviju, taču ir skaidrs, ka šai eh, ziņojuma kontekstā bija diezgan daudz vērtību, kuru mums, eh, kuras mums nav kopīgas. Taču es gribēju pateikt, ka, mm, nu, ir daudzas uh, vērtības, kuras viņi atbalsta vismaz formāli, taču es saprotu, ka tas varētu būt par iemeslu pārpratumiem un tāpēc mums tautas partijā nebūtu nekādu problēmu piekrist Ojulandes kundzes grozījumam atteikties no šī vārdiņa shared values. Tālāk, bet runājot par desmito grozījumu. Mēs to apspriedām. Šaubu nav par Magnitska lietu, un es negribu teikt, ka ir tie šaubas par citiem gadījumiem. Tomēr šāda veida diplomātiskās sankcijas kā vīzu aizliegums vienmēr ir jāuzskata par pēdējo līdzekli, nevis pirmo un tāpēc mēs esam ierosinājuši, un tas nav tikai mans viedoklis, es to esmu apspriedis ar kolēģiem no tautas partijas, ka grozījumā ir skaidri jānorāda, ka mēs aicinām padomu rīkoties tāpat citos gadījumos, taču vīzu aizliegumu sankcija ir jāuzskat par pēdējo soli, jo mums joprojām ir cerība, ka šos jautājumus var atrasināt ar Krievijas varas iestādēm, lai nu kas arī būtu pie varas. Un ka to var izdarīt diplomātiskākā veidā, Eiropeiskā veidā. Nesparot šādus diplomātiski pārsteidzīgus soļus, taču mēs piekritām veikt izmaiņas, un tad mēs ierakstījām šādi. Tur grozījumā ir rakstīts, ka kā pēdējo instrumentu, ja ir uh, uh, skaidrs pierādījums par pieļauto noziegumu, var izmantot vīzu aizliegumu. Bet, nu, skaidrs, skaidrs pierādījums, tas var būt uh, ļoti divdomīgs. Vai tad mēs gaidīsim šo skaidro pierādījumu no Krievijas varas iestādēm? Nu, tik naivi jau mēs neesam. Tāpēc mēs varam teikt pārliecinošus pierādījumus. Tas nozīmē, ka šo pierādījumu var sniegt arī NVO, dažādas organizācijas, humanās uh, uh, organizācijas, un tas uh, nozīmē, ka mums ar to pietiks, lai spērtu līdzīgus soļus kā Magnītska gadījumā. Uh, Noslēgumā tātad mēs atsakamies no vārda shared, mēs vairs neteiksim kopīgas vērtības, un desmitajā grozījumā mēs piedo, piedāvājam um, skaidra pierādījuma gadījumā lietot pārliecinošu pierādījumu. Mr. Salā. Thank you, Chairman. Sāskums. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu referentus nostāju, un arī man politiskā grupa priecājas par to. Sociālistu politiskā grupa. Es domāju, ka Sergeja Magnitska lieta ir viena no vislabāk dokumentētajām uh, lietām, kas pierāda uh, cilvēktiesību pārkāpums un tiesu prakšajā gadījumā, kā jau uh, mums iepazīstināja eksperts. Es domāju, ka Eiropas padomē būtu jāapsver iespējas ieviest vīzu aizliegums un arī a, apcietināt, a, arestēt finanšu līdzekļus. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Jo tas ir saskaņā ar Eiropas parlamenta ziņojumu, kas tika pieņemts eh, gada sākumā. Mums ir nepieciešams mērķiecīgas sankcijas, ko mēs izmantotu kā instrumentu, kas varētu nest reālu uh, rezultātu, vienlaikus neapdraudot uh, divpusējās attiecības. Tāpēc arī mēs atbalstam visus grozījumus, kas tika iesniegti šim ziņojumam, visi uh, tie grozījumi, kas ir uh, tieši saistīti ar Magnītiska lie, lietu, ne visus pārējos e, grozījumus, jo tie nav tieši saistīti ar Magnītiska lietu. Es domāju, ka ziņojuma projekts ir labi sagatavots, tas ir pietiekami īs un pietiekami mērķiecīgs, tāpēc man politiskā grupa to atbalstīs. Paldies! Priekšsēdētāji, mūsu grozījumi, kas uh, ir drīzāk kā papildinājumi, precizējumi, to referenti pieņēmusi, tādēļ īpaši nekomentēšu. Gribētu pieskarties eh, šīs lietas politiskajam vērtējumam. Mēs jau ilgi par šo lietu runājam. Tas nav nekāds traģisks atsevišķs gadījums. Uh, kā to nesen at attēloja prezidents Putins, bet tāds ļoti raksturīgs noziedznieks nodarījums, kas ir ļoti labi pierādīts, eh, tādēļ, ka rēkosi pamatīga izmeklēšana. Sergei Magnētiska nāve parāda, kā valsts eh, korupcija un beztiesiskums eh, var veidot tādu kā nāvējošu amalgām sakausējumu. Un uh, tā kā Krievijas puse visu laiku kavējas, gadiem ilgi kavējas noskaidrot lietas būtību. Beigās ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienība pamatotas savām vērtībām ieņem skaidru un uh, vienotu nostāju. Tas nozīmē, lai mēs uh, noziedzniekiem neļautu uh, ieceļot Eiropas Savienībā un iesaldētu viņu kontus un ekonomiskās aktivitātes, eh, tā ir skaitā arī to, ko viņa bērni dara šeit Eiropas Savienībā. Mums nevajadzētu baidīties no pretpasākumiem. Īpaši to gribu teikt Eiropas ārlietu darbības dienestam, jo tur ir pauzas bažas, ka Krievijas puse varētu veikt pretpasākums, uzskat, ka tie tukši draudi ka viņi ne, ne, neļaus iebraukt Eiropas Savienības ierēģiem Krievijā. Uh, jo nevar jau atrast eh, ekvivalentus līdzīgus eh, notikums Eiropas Savienību. Ko nozīmē šie tukšie draudi? Ko mēs drīzāk šeit redzam, ir eh, Krievijā gan izvēlkā pa konvejeru tiek ražoti ierobežojuši likumi, lai ierobežot pilsoniskās sabiedrības tiesības, un nekas netiek darīts pret korupciju un beztiesiskumu. Paldies! Uh, thank you, Mr. President. And, um... Tanak kungs, paldies priekšsēdētājiem. Arī mana uh, grupa atbalsta Ojulāna ziņojumu. Uh, Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai um, īpaši pateiktos Bilam um, Brauderam, kas ir veltījis uh, lielu daļu savas dzīves pēdējo gadu laikā, uh, lai panāktu taisnību, taisnības uzvaru Magnitska uh, lietā. Es domāju, tas, ko viņš ir paveicis, šajā lietā ir apsveicama, jo pretējā gadījumā šādas rezolūcijas Eiropas parlamentā nebūtu. Tāpat arī e, pārstāvi e, apvienotajā karalistē ir līdzīgās domās. Es domāju, ka e, šāda veida piemērs ir viens no labākajiem piemēriem tā dēvētajai mīkstē varai, ko ir iespējams īstenot, un arī mērķtiecīgām sankcijām. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka mums ir šāds debats. Pagājušajā nedēļā mēs diskutējām par Azerbaidžānu kur arī ir notikušas politiski motivētas slepkavības, un mēs aicinājām ieslodzītu atbrīvošanu, ko es arī vēlētos teikt šobrīd attiecībā uz Ukrainu, kur jāatbrīvo e, Timošenko. Jo e, šajās valstīs ir vērojama novirzīšanās no likuma varas un demokrātijas principiem, un valsti vada eh, korumpēta oligārhi. Diemžēl šīs valsts iet nepareizajā virzienā, tāpēc tik ir jārod jau atbild uz jautājumu, vai valsts kā Krievija joprojām var palikt Eiropas padomē, kas ir organizācija, kas balstās uz likumu varu un cilvēktiesību ievērošanu. Un Eiropas cilvēktiesību eh, tiesa eh, Strasbūrā, kurā arī eh, tā darbojas, tādos svarīgos jautājumos kā likumvaras īstenošana un likumvara joprojām ir neskaidrības šajās jomās. Es domāju, ka šo varētu izmantot kā um, paraugu gadījumu, um, ko mēs varētu izmantot ne tikai attiecībā uz Krieviju, bet arī uz citām valstīm, ja mums uh, tiešām izdotos panākt veiksmīgu iznākumu. Man politiskā grupa atbalsta grozījums un atbalsta arī to, ka mēs varētu svītrot šo vārdu kopīgs, jo es nezinu, cik daudz mums kopīgi ir ar Krieviju. Paldies! Landsbergis. Landsbergis kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētāji. Rezolūcija ir laba, tā ir nepieciešama, jo uh, uh, šī te um, likuma var netiek ievērot valstī. Ja es paraugos uz uh, desmito grozījumu Man šķiet, ka tas nav pareizi formulēts. Te ir dubult priekšnoteikumi pasākumiem, vispirms balstoties uz labi dokumentētu un ņemot vērā to, ka uh, ir uh, labi dokumentēti pierādījumi. Nu, izskatās tā, it kā mēs divreiz atvainotos Atvainojamies par to, ka e, pieminam ierobežojošus pasākums. Es domāju, ka nav nepieciešams divreiz atvainoties. Par šo, e, šiem pēdējās iespējas pasākumiem. Un ko darīt tādā gadījumā, ja šie pasākumi nedod rezultātu Putina vadībā? pienācīgi pasākumi, ar to pilnībā pietiek. Un tagad es atkal skatos uz uh, šo dokumentu projektu. Uh, ieviest pasākumu pasākums, es īsti nesaprotu, ko uh, uh sociālisti ar to domā. Uh, vai viņi tik tiešām vēlas uh, uzlikt par pienākumu visam parlamentam balsot par šādu tekstu. Es būtu par sākotnējo tekstu. Un ja liberāļi atbalsta uh, sākotnējo tekstu, tad ļausim sociālistiem palikt uh, izolācijā. Next speaker, Andrikiene. Thank you, Mr. President. Andrikienes kundze. Paldies, priekšsēdētājs Sergejs Magnitskis tika nogalināts uh, 2009. gada 16. novembrī mūsu gadskārtajā ziņojumā par cilvēktiesībām pasaulē un uh, mūsu politika šajā jomā Eiropas parlaments 2010. gada oktobrī pieņēma attiecīgi dokumentu, es biju referenta, un pieņēma uh, arī dokumentu, kurā bija minēts uh, Magnitska uh, gadījums. Mēs aicinājām uh, Krievijas varas iestādes pienācīgi izmeklēt šo gadījumu un saukt pie atbildības vainīgos. Mēs arī uzstājām, ka, ja tas netiks darīts, mēs um, apsvērsim iespējas ieviest vīzu aizliegums uh, tām personām, kas ir um, vainīgs, un tāpat arī iesaldēt viņu līdzekļus. Šobrīd ir pagājuši divi gadi, un es domāju, ka divi gadi ir vairāk nekā pietiekami, lai uh, izmeklēt šo gadījumu pienācīgi un saukt pie atbildības vainīgos. Tāpēc es apsveicu rezolūcijas priekšlikumu, kur sagatavojas Kristīna uh, Ojulanda un gaidu rītdienas balsojumu. Esmu gatava atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies. Mr. Kellam, you have the floor. Kellam kungs. Paldies priekšsēdētāji. Šai rezolūcijai jau sen vajadzēja tikt pieņemtai, un mēs pateicamies eh, Olimānas kundzei par to, ka tā sagatavoja šo dokumentu, jo gal galā runa jau nav tik daudz par Krieviju un mūsu attiecībām ar Krieviju, bet runa ir par Eiropas Savienības eh, pašas ticamību, jo līdz šim, neatkarīgi no tā, kas notiek Krievijā, mēs aprobežojamies eh, tikai un vienīgi ar tādiem formulējumiem, kā mūs satrauc, ir nepieciešamība atrisināt situāciju, bet bez gatavības tik tiešām um, um, radīt uh, nepatīkams sekas, mēs nevaram virzīties uz priekšu. Un šī ir iespēja, jo Krievijas augst līmeņa amatpersonas neuzticas Krievijai tās investē un uzglabā līdzekļus ārzemēs, Eiropā. Tas ir jūtīgs punkts. Bet gal galā mūsu signālam būtu uh, jābūt bez kavēšanās, mums ir jā, jābūt eh, vienotiem un mums uh, skaidri jāatbalsta mūsu principi un tie principi, kurus ir apņēmusies īstenā, īstenot arī Krievijas pusi, jo tikai šādā veidā mēs varam palīdzēt Krievijas pilsoņiem un gal galā, lai Krievijas valdība labotos uz pareizo, uz labo pusi. Next speaker to take the... Nākamais runātājs ir Tārand uh, kungs. Es paldies. Arī es atbalstu šo ziņojumu, tāpat kā pārējie grupas locekļi, taču man ir jautājums referentei. Tas tāds teorētisks jautājums. Vai jūs cerat, ka šāds saraksts tiks sagatavots ātri, vai arī tam nebūs nekāda rezultāta? Vai, un otrs jautājums, vai jūs uzskatāt, ka rezultāts būs tāds pats, um, vai saraksts būs tāds pats, uh, uh, kādu mums iesniedz Braudera kungs, vai arī mēs varētu redzēt sarakstā tos uzvārdus, kas radīja šo sistēmu, nevis tikai pēc uh, amatpersonas norādījuma izpildīja pavēles. Paldies! Paldies, pēdējais runātājs Zāles eh, kungs. Pavisam īsi, jo jūs jau runājāt. Jā, priekšsādātāji, es gribēju tikai vienu komentāru papildināt Lasberģa kunga teikto. Nu, jūs pieminējāt to pēdējo instrumentu, tas nav no sociālista darba grupas, to teica Parteševičs kungs no Tautas partijas, tas tikai tāds paskaidrojums. Now, Mr. Pulk. Pulka kungs no. Uh, ārējās darbības dienesta. Paldies! Um, šeit mēs dzirdējām ļoti daudz svarīgas lietas. Un uh, mums tiešām vajadzētu zināt arī par citie, citām, citiem līdzīgiem gadījumiem un tiešām mm, Magnitska lieta būtu beidzot jāizskata. Mēs uh, ārējās darbības dienestā turpinām Krieviju aicināt veikt pamatīgu izmeklēšanu. Mēs izmantojam uh, visas diskus, visus diskusiju līmeņus pašā augstākajā līmenī ieskaitot, un pavisam nesen mēs piesaucām šo lietu 20. jūlijā, konsultējoties par cilvēktiesībām. Jūs jau atcerēsieties, ka tas nāca klajā arī plašākā kontekstā, tad, kad augstā pārstāve runāja uh, uz parlamentu un pieminēja situāciju ar tiesiskumu Krievijā. Van Rompeikungs arī uzrakstīja vēstuli Medvedeva kungam. Tas bija pavisam negaidīts lēmums. Un viņš Krievijas pusē izteica trīs lūgums skaidru izmeklēšanas izbeigšanu un uh, arī uh, izbeigt atlaist no arēsta Magnitska atraitni un māti. Mm, mūsu dienas turpinās izmantot mehānismus, kas mums ir, lai izdarītu spiedienu uz Krieviju. Bet tagad jautājums, kāpēc mēs to darām? Mums ir trīs labi iemesli. Pirmām kārtām, uh, lietas dābā, ko Broderkungs mums ļoti elegantā veidā pastāstīja. Tas ir ļoti liels cilvēktiesība un cilvēku cieņas pārkāpums, un tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības kopīgajām vērtībām. Otrām kārtām mēs arī uzskatām, ka Krievijai tas ir Krievijas interesē atrisināt šo lietu, kas ir kļuvusi par tādu kā emblēmu Un tas ir arī tāds kā uh, lakmus papīrītis investoru un Eiropas uzņēmumu drošībai. Un tad vēl trešais elements. Mēs esam pārliecināti, ka tas ir arī Eiropas Savienības interesēs, ja ir ekonomiski dzīvotspējīga Krievija ar uh, spēcīgu tiesiskumu, un eh, tieši šie iemesli dēļ mums vajadzētu pie tā piestrādāt. Tagad mēs redzam, ka ir notikusi tāda šūmešanās Krievijas pusēs. Mēs redzam, ka Krievijas valdība ir eh, mazliet izrādījusi atvērtību, lai uz to atbildētu. Medvedzev kungs ir uh, veicinājis neatkarīgu izmeklēšanu. Putina kungs arī, būdams prezidenta amatā, teica, ka ir jāturpina izmeklēšana un, protams, ir nepieciešams, lai šie vārdi nepaliktu tikai gaisā, ir jāsako arī darbiem. Un visbeidzot, mēs ļoti uzmanīgi ņemam vērā to, kas notiek Eiropas parlamentā un arī <coughs> to, ko saka ASV. Un es gribētu teikt, ka dažādas sankcijas ASV un Eiropas Savienībā tiek izmantotas dažādi. Šādi ierobežotie pasākumi uh, ir ļoti jutīgs instruments, un tos vajadzētu izmantot tikai īpašos gadījumos, ievērojot vadlīnijas, kuras mēs paši sev uzrakstām un kuras mums pēc tam ir jāievēro, un tas ir nepiet... un tam ir nepieciešams arī visaugstākā līmeņa politiskais atbalsts. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu izturēt Eh, spiedienu, kuru mēs izdarījām šajā lietā un arī citās līdzīgās lietās. Un mums arī ir jāpārliecinās par to, ka mēs apskatām šo lietu arī plašākā kontekstā, ņemot vērā politisko un sociālo vīdi Krievijā, kas mums dara bāžas un ko esam ar jums apsprieduši. Liels paldies! Miss Kristīna Ojuland. Kristīnes kundze. Ojulands kundze, lūdzu, jūs secinājumi. Liels paldies, pirms es runāju par secinājumiem, es joprojām vēlētos uzdot jautājumu Pulčakungam un arī atbildēt Tāranda skungam par to, ko Eiropas Savienība tālāk darīs. Nu, uh, mēs turpināsim izmantot pašreizējos instrumentus. Uh, bet tas, ko mēs šeit apspriežam, īsti vairs nerunā par pašreizējiem instrumentiem, ko mēs jau tik daudz gadus pret Krieviju izmantojam. Uh, Taču te ir kvalitatīvi pavisam cita lieta, un es domāju, ka ārējiem dienestam vajadzētu nopietni apdomāt, kādi varētu būt nākamie soļi. Un tad varbūt viņi varētu mums vairāk piekrist. Paldies! Yes, if, uh... Jā, labi, Bušu kungs. Vai jūs gribat atbildēt vai jautāt? Paldies, priekšādātā kungs, es pavisam īsi iztikšos. Kā jau es teicu, mēs ļoti uzmanīgi iepazīsimies ar Eiropas parlamenta rekomendāciju, tikko tā būs pieņemta, un mēs arī izlemsim saskaņā ar šo uh, rekomendācijas informācija, ko mēs darīsim tālāk. Mēs, protams, turpināsim izdarīt spiedienu uz Krieviju, izmantojot visas iespējamās svīras. Es nevaru tas priedelēt par to, kas notiks tālāk, jo tas iesaista arī dalību valstis, un tāpēc es vairāk neko nevaru pateikt. Paldies, kolēģi! Es vēlētos atgādināt, ka mēs balsosim rīt par šo Priekšsādātāji, es gribētu pateikt pāris lietas. Noslēgumā es pateicos kolēģiem, kas strādāja un turpin strādāt pie šīs lietas, un es vēlētos atbildēt Tarandas kungam, jo, protams, ir ļoti svarīgi, kādus soļus mūsu dalībvalstu valdības spērst. Es domāju, ka tas ir mūsu kopīgās intereses, ka šī rekomendācija tiktu pieņemta plenāra sesijā un netiktu ielikta kādā atvilknē, mums vajadzētu cieši sadarboties ar politiskajām grupām. Tas ir politisks uh, jautājums, kas neatiecās tikai uz vienu vai citu partiju. Mums ir daudz dažādu instrumentu, lai varētu ietekmēt mūsu kolēģus. Mums ir jābūt gataviem turpināt izdarīt spiedienu arī uz savām valdībām. Un es, protams, esmu gatava sadarboties ar ārējo dienestu arī turpmāk. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir situācija Sīrijā, un es priecājos, ka es šeit varu sveikt Hugh Mingarelli kurš ir uh, Eiropās ārējās darbības dienas rīkotāja direktors, un mums būs neliela pauzīte, saka priekšsēdētājs. You crushed my heart. colleague, for our discussion and the common reflection. Cienījamie kolēģi, mēs uz šīm diskusijām esam uh, uzaicinājuši Jū Gareli un Selimu Janelu, Turcijas vēstnieks Eiropas Savienībā. Turcija ir valsts, uh, kur ir ko ļoti saista um, šī konflikta situācija. Konfliktā um, cietušo un bojāgājušo skaits ir ļoti liels un neatkarīga izmeklēšanas komiteja, komisija, kuru uh, vada ANO cilvēktiesība padome, ir uh, publicējusi savu ziņojumu. Cilvēktiesība pārkāpumu uh, skaits ir ievērojami pieaudzis. 19 tūkstoši eh, cilvēku, jo īpaši civilpersonu, ir eh, gājušas bojā līdz šim. Un cilvēki iet bojā ikdienas. Runa ir ne tikai par milzīgu militāro un humāno krīzi, daudziem um, bēgļiem ir nepieciešama aizsardzība. Un es vēlētos uzsvērt, ka Eiropas Savienība ir paredzējusi 15 miljonus papildus līdzekļu, lai atbalstītu civilpersonas Sīrijā. Šī ir krīze, kurai ir nepieciešams steidzīgi, steidzīgs risinājums, lai nodrošinātu demokrātisku pārēju valstī ne tikai Sīrijas dēļ, bet arī, lai nodrošinātu stabilitāti visā reģionā. Vispirms es došu vārdu Mingarelī kungam, kas ir ārējās darbības dienesta rīkotāja direktors, lai diskutētu par situāciju Sīrijā un par to, kādu politiskā līniju mums būtu jāievēro. Paldies, priekšsēdētāji. Man, protams, ir eh, liels prieks, kā ārējās darbības dienesta rīko direktoram piedalīties šajās diskusijās AFET komitejā par eh, šo traģisko stāvokli. Kā jūs zināt, ārējās eh, darbības pārstāve ir apņēmusies pēc iespējas ātrāk panākt to, ka uh, šī vardarbība uh, tiek pārtraukta, jo šobrīd jau ir runa par 26 tūkstošiem bojā gājušo un ir jācenšas uh, iesaistīties pēc iespējas ātrāk, lai palīdzētu iedzīvotājiem, kas cieš. Augstā pārstāve ir definējusi eh, deviņas galvenās asas, ap kurām koncentrējas mūsu pasākumi. Vispirms mums ir jācenšas eh, atvieglot ciešanas eh, civili iedzīvotājiem, un tāpēc ir jāpalielina mūsu humanā palīdzība. Jūs noteikti zinat, ka Eiropas Savienība līdz šim ir bijis lielākais donors. Runa ir par 222 miljoniem eiro kopumā, kas ir tikuši piešķirti kā humānā palīdzība, bet ar to vien nepietiek. Komisija ir nolēmusi uh, palielināt atbalsta apjomu turpmāko dienu laikā, lai palīdzētu gan pārvietotajām personām Sīrijas iekšienē, gan arī bēgļiem trijās kaimiņu valstīs uh, - Jordānijā, um, Libānā un Irākā. Um, te būs uh, jāīsteno pastiprināt centienu turpmāko dienu laikā. Uh, Lai mēs darbotos efektīvi, mums ir jācenšas koordinēt dažādo donoru pasākums, un tāpēc iespējams nākamnedēļ Ņujorkā um, vēl blakus ANO uh, ģenerāla asamblējai būs uh, sanāksme, kurā piedalīsies donori. To vadīs uh, Džordževs kundze. Uh, un mērķis ir palielināt palīdzību, vienlaiks mobilizējot papildus donors, tā skaitā arī Persijas jūras līča valstis, kas līdz šim nav sniegušas pietiekam atbalstu, un vienlaikus, lai pa palielinātu koordināciju, lai šī uh, humanā palīdzība būtu efektīva. Ziema tuvojas, un, kā jūs zināt, ziemas apstākļos eh, bēgļi eh, cieš vēl vairāk, tāpēc ir svarīgi darīt vairāk, un uh, darīt labāk, lai atvieglot šo cilvēku ciešanas. Otras ir uh, kaimiņu valsts. Kaimiņu valstīm ir jāpalīdz tīri no humanā eh, viedokļa, jo Turcijā un Jordānijā ir bēgļu nometnes, tāpēc Libānā un Jordānijā ir uh, bēgļi, kas ir arī uh, lauku reģionos, ir jāpalīdz šiem cilvēkiem, bet ir jāpalīdz arī kaimiņu valstīm, Jordānijai un Libānai. Uh, lai tur eh, netiktu destabilizēta politiskā situācija. Šīs divas minētās valstis, eh, kā jūs zināt, ir um, um, um, riska valstis, lai, un mums ir jānodrošina tas, lai nepasliktinātos politiskā situācija, tāpēc turpmāko nedēļu laikā mēs centīsimies palīdzēt Jordānai un Libānai. Uh, jo īpaši sniedzot uh, atbalstu palīdzībai izglītības un veselības aprūpas jomā, lai viņi palīdzētu tiem bēgļiem, kas ir ieradušies šajās valstīs kopā ar Damaskas un Beirūtas uh, pārstāvjiem. Centīsim, centīsimies darīt visu iespējamo, lai, š, lai š, politiskā nestabilitāte šajās valstīs nepalielinātos bēgļu uh, ierašanās dēļ. Trešā as ir atbalsts ANO un kopīgiem Arābu līgas un ANO eh, pārstāvjiem. Jūs zināt, kā ārējās, ārējās rīcības dienesta vadītāja ir sniegusi visu atbalstu Kofiju Ananam. Augstā pārstāve jau ir tikusies ar viņu vairāk kārt un tiksies ar viņu arī nākamnedēļ Ņujorkā. Uh, Un mēs jau esam darījuši zinām, ka esam pozitīvi noskaņoti par to, ka ANO ir jāturpina savu klātbūtni Damaskā un mūsu pārstāvniecība, tāpat kā uh, triju Eiropas Savienības dalībvalstu vēstniecība būs uh, šī pārstāva rīcībā, lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu. Ceturtā as ir opozīcija. Viens no iemesliem, kāpēc šis konflikts turpinās tik ilgi, ir tā, tas, ka opozīcija ir sadrumstalota, un to mēs eh, zinām visi jau mēnešiem ilgi augstā pārstāvā ārlietās un drošības politikas jautājumos eh, sazinās ar opozīcijas pārstāvjiem, lai viņus pārliecinātu par to, ka ir nepieciešams izveidot kopīgu platformu, lai sagatavotu, sagatavotos eh, turpmākajai fāzei. Šie eh, cilvēki pārstāv politiskās idejas, ideoloģijas un tāpat arī atšķirīgas konfesijas. Viņiem ir tiesības palikt eh, dažādās politiskajās vienībās, bet ja viņi vēlas ietekmēt pārējais eh, procesu, tad viņiem ir jāizveido kopīga platforma, kā to savulaik um, um, darījuši arī citi arābu valstu pārstāvi. Un ir jāaicina. Um, Sīrijas Nacionālā padome izveidot kopīgu platformu. Mēs, protams, varam dalīties savā pieredzē, un mēs pilnībā atbalstam Arābu līgu, kas ir tikusies vairāk kārt kairā, lai apkopotu visus opozīcijas līderus un ierosinātu viņiem izveidot šādu kopīgu platformu. Protams, ka mēs aicinam opozīcijas pārstāvjus nomierināt visas minoritātes, jo runa ir par kristiešiem, salavītiem un visiem pārējiem, ir jā, jā, jānomira cilvēki par to, ka pēc tam nenotiks nekādas uh, raganu medības, ka visi tiks iesaistīti šajos procesos, neatkarīgi no tā, kāda ir cilvēka etniskā uh, piedarība vai reliģiskā piedarība. Nākamā as ir um, nogriezt um, līdzekļus. Um, šiem te, pie varas esošajiem. Ministri aicināja mūs pārdomāt veselu virkni eh, papildu sankciju, kuras varētu tikt ieviestas pret režīmu, un mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai režīms vairs nesaņemtu resursus un līdzekļus, lai tas nevarētu turpināt savu darbību. Sastā as intensificēt dialogu ar galvenajiem partneriem. Jūs zināt, ka ir bijusi vesela virkne fórumu, kas ir centušies izstrādāt uh, pamatus politiskajai pārējai. Vesela virkne sanāksmi, kas notika Ankarā, Stambulā, Parīzē un iespējams, tas pat ir diezgan droši, ka Ņujorkā nākamā, nākamajā nedēļā notiks Sīrijas draugu grupas tikšanās, ko sasauc um, valsts sekretāre, ASV valsts sekretāre. Tāpat Ženēvā tika sagatavots īpašs dokuments, kuru atbalstīja valstis, kuras parasti nepieslienas mūsu viedoklim, tā skaitā Krievija. Uh, Un arī e, Ženēvas grupā mums ir jādarbojas uh, intensīvi. Ēģiptes uh, prezidents arī nāca klajā ar iniciatīvu apvienojot īrāniešus, uh, turkus, saudiešus un citus, lai nodrošinātu politisko pārēju, kas ļautu Asadam vienā vai citā veidā nodot varu. Šī grupa tikās šonadēļ Kairā, bet Saudarābijas pārstāv tajā nepiedalījās. Oficiālais iemesls ir tāds, ka uh, eh, princis Sauds Alfesars um, ir saslims. Bet es domāju, ka šī iniciatīva ir tā vērta, lai mēs to sīkāk papētītu un izmantotu jo runa ir par spēlētājiem, kas var izdarīt spiedienu uz abām pusēm, kur rokās ir attiecīgs vīrus, eh, lai ietekmētu konfliktā iesaistītās puses. Mums ir jācenšas saglabāt saikni ar šo iniciatīvu un visos iespējamos veidos jāsako eh, tam, kādas diskusijas notiek šajā formā. Tālāk septītā as eh, kuru aicināja papētīt vairākas dalībās. Tas ir saistīts ar pā, kriminālu noziedznieku nesodāmību. Daudzas dalībvalsts aicināja uz to, ka ir jāvēršas pret nesodāmību, ka ir jāvēršas um, starptautiskajā krimināla tiesā. Nu, te ir vesels diskusijas. Daži apgalvo, ka šobrīd brīdī, ka um, tiek mēģināts rast politisko risinājumu, ja mēs paziņojam Asadam, ka viņš uh, gal galā notiks Hāgas tiesā, tā, tas nav veids, kā pārliecināt attiecīgo pusi, bet tās šobrīd ir tikai debats, lēmums nav ticis pieņemts, šobrīd nav vienprātības Eiropas Savienībā par šo jautājumu, bet kas ir pilnīgi skaidrs un augstā pārstāva arī pavisam skaidri to ir teikusi, ka uh, nevar sagādīt nesodāmību tie cilvēki, kas ir īstenojuši noziegums pret cilvēku, un jūs zinat, ka starptautiskā izmeklēšanas komiteja, kas ir tikusi izveidota Ženēvā, ir nākus klajā ar pirmajiem secinājumiem, un šajos secinājumos ir lasāms, ka ir eh, spēcīgi signāli par to, ka noziegumi pret cilvēku un arī eh, kara noziegumi ir tikuši izdarīti no Sīrijas eh, režīma puses šo fórumu prezidē Piņģēro kungs un astotā as ir strādāt kopā ar partneriem, lai sagatavotos posmam pēc Asad režīma. Mēs esam iz, izveidojuši darba grupu, kuru uh, eh, līdz prezidē Vācija. Šī grupa ir tikusies vairāk kārt un Eiropas Savienībai te ir nopietna loma. Mēs cenšamies izvērtēt to, kāds kaitējums eh, ir ticis nodarīts ar šo konfliktu, kas nu jau ilgst 18 mēnešus, un, un ko varētu darīt, lai atjaunot valsts, lai atjaunot ekonomiskās aktivitātes un eh, um, lai būtu skaidrs, ko darīt tālāk. Un visbeidzot, devītās, kas ir eh, pēdējā, proti ANO drošības padome. Te ir milzīga frustrācija vērojama, jo ANO drošības padome nav spējusi pieņemt rezolūciju, mēs visi zinām, kāpēc, bet būtu ļoti svarīgi pieņemt rezolūciju, ar kuru tiktu skaidri nosūtīts Asada režīms un uh, tiktu pārtraukts šīs, šīs lapkavošana, jo jūs saprotat, kāpēc no eh, starptautisko tiesību viedokļa ir ļoti svarīgi pieņemt ANO drošības uh, padomas rezolūciju, bet jūs zinat, ka divas pastāvīgās dalībvalstis, tā skaitā tā dēvēto BRICS valstu vidū, uh, Eh, nav labvēlīgi noskaņots eh, pret šādu rezolūciju. Augstā pārstāve nepārtraukti sazinās ar Sergeju Lavrovu un eh, Ķīnas pārstāvjiem, lai zinātu, kāda ir viņu sarkanā līnija, lai varētu pieņemt kopīgu nostāju, kas ļautu drošības padomēji pieņemt rezolūciju. Tātad pavisam īsi tādas ir galvenās jomas, pie kurām strādā augstā pārstāva un tās līdzstrādnieki. Uh, Ar to, protams, nepietiek, jo eh, šī vardarbība turpinās, mēs apzināmies, ka ir jādara vairāk, bet jūs saprotat, kāda ir šķēršļa, un kopā ar jums mēs cenšamies tos pārvarēt turpmāko nedēļu laikā. Paldies! Paldies, tas bija ļoti labi, kā parasti. Vēstniekungs, mums ir nepieciešams jūsu atbalsts uh, diskusijās par bēgļiem. Bēgļu kopienas ietekmi jūsu valstī, bet arī Turcijas viedoklis par to, kā varētu pārtraukt vardarbību eh, Sīrijā un nodrošināt patiesu demokrātisku pāreju. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām tās ir eh, liels gods, ka es drīkstu šeit uzrunāt parlamenta locekļus un uh, Kā jau Minga Relikungs eh, ir daudz ko pateicis, es centīšos neatkārtoties. Es tikai pastāstīšu jums, kā mēs redzam situāciju un tās ietekmi uz Turciju. Eh, mūsu bažas ir divkārtējas. Viena ir par ietekmi uz Sīrijas reģionu, un otra ir pār ietekmi uz mūsu pašu valsti. Katru dienu mēs saskaramies ar slepkavībām, un mums šķiet, ka mūsu rokas ir sasaistītas, tāpēc mēs izjūtam jo lielāku frustrāciju. Režīms kļūst ar vien skarbāks, un mēs nezinām, ko viņi darīs tālāk, un tas, protams, mūs. Uh, Mudina domāt, uh, pat neiespējams risinājums. Uh, Un tad mēs jautājām arī, ko mēs darīsim tad, kad tas viss beigsies. Mēs esam redzējuši, kas notika citās reģionu valstīs, tāpēc mums ir jābūt gataviem arī eh, sakām. Ir iespēja, ka mm, notiek eh, sadalīšanās pa etniskajām grupām vai pa reliģiskajām grupām. Un arī e, mēs par to esam nobezījušies. Pašlaik ir vairāk nekā 8000 bēgļu mūsu valstī no Sīrijas. Mēs vēlamies, lai Sīrija paliktu neskārta, lai tās teritoriālā integritāte tiktu saglabāta. Bez tam viņiem ir nepieciešams pārējais plāns vēlākam laikam, un es vēlētos atkārtot vienu lietu, tas būs atkārtojums, bet tas ir ļoti svarīgi. Mēs nevēlamies nekādu sadalījumu pēc etniskā vai reli etniskās vai reliģiskās piedarības. Runājot par opozīciju, joprojām ir nepieciešams izdarīt piepūli, lai, um, lai varētu viņus uh, apvienot. Un uh, tie sīrieši, kas ir dzīvojuši ārpus Sīrijas, ir atsvešinājušies un ir ļoti grūti viņus visus apvienot. Opozīcijai vajadzētu ietvert visas grupas, kas ir valstī, un es domāju, ka viņi tiešām ir progresējuši, taču tas aizņems mm, laiku un būtu nepieciešams rīkoties ātri. Kas attiecās uz starptautisko kopienu, tad, protams, eh, visi ir šausmās par nežēlību pret iedzīvotājiem, bet mūsu rokas ir sasaistītas. Mēs vienmēr esam lūguši drošības padomē ne tikai lielākas sankcijas, bet vairāk rīcības, lai aizsargātu sīriešus. Ir tūkstošiem cilvēku, kas iekšēji ir pārvietoti valstī. Taču, kā jūs zināt, ir valstis, kas iebilst pēc šādu rīcību. Mēs tiešām ceram, ka beidzot mēs atradīsimies vēstures pareizajā pusē. Kas attiecās uz situāciju Turcijā, tad pašlaik ir vairāk nekā 80 tūkstoši pārvietoto personu. Turcijā kādu brīdi tie bija pat 120 tūkstoši, bet vienā trešā daļa tagad ir atgriezusies Sīrijā. Tomēr mums šie iedzīvotāji ir jāuztur nometnēs. Astoņas jau pašlaiks ir, bet četras mums vēl ir jāuzbūvē. Un mēs gatavojamies uzņemt vēl 40 tūkstošus, taču šie cipari kļūst ar vien lielāki, un mēs nezinām, cik ilgi cilvēkiem tur būs jāpaliek. Ziema tuvojās. Uh, Un uh, kaut arī jūs droši vien domājat, ka Turcija ir silta zeme, tomēr tur arī mēdz būt bargas ziemas. Un e, dažās vietās mūsu valstī ziemā var būt ļoti augsts. Tas rada problēmas ar cilvēku izmitināšanu. Mēs cenšamies uh, nodrošināt visa veida pakalpojumus, izglītības pakalpojumus, sociālos pakalpojumus, pat internetu. Mēs esam uh, iztērējuši vairāk nekā 20 miljonus dolāru šiem bēgļiem. Un tad vēl jāsaka, tā kā e, iedzīvotājiem bieži vien ir e, radnieki ārzemēs, tad ne visi bēgļi e, uzturās nometnēs, citus uzņēma viņu ģimenes. Un Mēs uzskatām, ka starptautiskā sabiedrība varētu darīt vairāk. Mēs esam uh, ciešā sadarbībā ar ANO bēgļu organizāciju. Un mēs cenšamies iegūt visu palīdzību. Arī no individuālām valstīm. Mēs esam saņēmuši šādu palīdzību, bet ar to ir par maz. Mēs nebūsim spējīgi tikt ar to galā paši, bet mēs esam sagatavojušies uz vissliktāko. Lietas var vispār izslīdēt mums ro no rokām, un mēs nezinām, kas būs. Mēs cenšamies palīdzēt sīriešiem uz robežām, pirms viņi vēl iziet ārpus Sīrijas Mēs cenšamies uz robežas apgādāt viņu ar pārtiku un visu nepieciešamo. Tāpēc mēs tiešām pieliekam liels pūles. Vienas no lielākajām raizēm mums sagādā terorisma uh, vilnis, un Sirijā pašlaik uzturās kurdu um, teroristu organizācija, uh, un eh, šī organizācija tiek izmantota Sīrijā. Tā tad šī krīze ir arī drošības krīze. Mēs uzskatām, kā lai strādātu Sīrijā, mums ir nepieciešama palīdzība. Jebkura veida darbība mm, ir jāsaskaņo ar apvienotajām nācijām, citādi tas nav izdarāms. Un es vēlētos teikt, ka, ka tā ir liela nelaime, kas ir noticis Sīrijā, taču mēs vairāk darīt nespējam. Mēs varam izdarīt tikai tik daudz, cik mēs darām. Kaut mēs varētu darīt vairāk, mēs vēlamies palīdzēt šiem cilvēkiem, varbūt opozīcija to darīs pati, taču jebkurā gadījumā mums viņiem ir jāpalīdz. Mēs esam redzējuši ļoti daudz nežēlīgus noziegumus visapkārt un ir ļoti grūti saprast, kas notiek. Informācija, ko mēs saņemam, uh, ir arvien ierobežotāk, tādēļ, ka mēs slēdzām savu vēstniecību Sīrijā. Galveno informāciju mēs saņemam no preses un situācija noteikti neuzlabosies. Mēs arī varam teikt, ka situācija nav tāda pati kā Ziemeļāfrikā. Šeit tas var turpināties vēl ilgāku laiku, un tas var radīt uh, daudz lielākas uh, raizes gan jums, gan mums, un mums ir jārīkojās cik ātri vien iespējams. Varbūt es tā arī beigšu, un ja jums ir jautājumi, tad uzdodiet man tos. Paldies! Man tagad ir četri runātāji, kas vēlas izteikties. Mums būs divi, divas minūtes katram runātājam varbūt pusotra minūte labāk. Un es uzdošu jautājumu Ingarelli kungam. Jautājums ir par identitāti un ierobežojumiem starp šīm grupām. Un man jautājums, vai e, tiešām ir kāds, kas vēlas sadarboties, lai neatkārtotos tas pats, kas notika Lībijā, tikko, kad Dafī tika gāsts, tā uzreiz notika sadrumstalošanās. Un man otrs jautājums attiecās uz Alkaidas lomu saskaņā ar nesenu. No informāciju, ko es saņēmu, Alkaidas loma ir arvien lielāka. Un tad man ir jautājums Turcijas vēstniekam, vai Turcija ir apsvērus militāru iejaukšanos? K kā jūs domājat, vai Arābu valstīs ir iespēja um, militāri iejaukties un radīt uh, lidojumu aizliegumu apgabalu? and... Paldies um, Mingarelī kungam par teikto, un es vēlētos teikt, ka mēs atbalstam ne tikai loģistiski, bet arī politiski. Otrakārt jautājums. Irāna ir uh, spēcīgs uh, eh, Asada atbalstītājs. Mēs runājam Rināni par kodolprogrammu, bet mums būtu jārunā arī e, par Asadu un par pēc Asadu posmu, vai mēs to vispār darām. Šobrīd nē. Kā mēs um, izmantojam reformas ANO drošības padomē, jo e, šī traģiskā situācija, ko pieminēja, um, Turcijas pārstāvis. Protams, šobrīd attiecas uz Sīriju, bet tas var attiekties arī uz kādu citu valsti, ja mēs ne, neatbloķēsim šo te veto. Ja mēs iesaistītos ar Brizi, Brazīliju un Indiju par šīm reformām attiecībās drošības padomu, varbūt tad izdotos panākt citu nostāju. Vēstnieki, es vēlētos jums uzdot jautājumu, kas attiecas uz militārajām opcijām, vai jūsu valsts ir eh, vairāk apdraudēta nekā tas izskan. Un visbeidzot, mums ir nepieciešams pret aviāciju uh, vērsts ekipējums. Un visbeidzot, vai jūs uzskatāt, ka kaut ko varētu darīt arī attiecībā uz uh, kurdu iedzīvotājiem? Lapes kundze. Paldies, priekšsādātāji, arī es vēlējos uzdot jautājumu Mingarelli kungam un paprasīt uh, viņiem, vai tiešām tiek darīts viss, lai apturētu slaktiņu. Ženēvas konvekcija netiek ievērota, Nu, te vairs nav runa par bēgļiem un pārvietotajiem, bet par karagūstekņiem, par civiliedzīvotājiem. Šo Ženēvas konvenciju parakstīja ļoti daudzas valstis. Kur tad ir starptautiskās humanitārās tiesības? Un uh, tad rodās tāds sajūta, ka mēs atgriežamies kaut kādos barbaru laikos. Uh, un ja tiek pārkāpta Ženēvas konvencija, kāpēc tad nav nekādu sankciju? Ir jābūt rezolūcijai par to, ka ir jāievēro starptautiskās tiesības. Man šķiet, ka ir jāturpina, lai apturētu šo slaktiņu. Tas ir pirmais. Tas ir galvenais, jāaptur slaktiņš. Varbūt, ja mēs turpinātu strādāt pie šī jautājuma, tas būtu daudz efektīvāk. Jo kas notiek ar valstīm, kas pārkāp Ženēvas konvenciju? Mēs taču nevaram attaisnoties ar to, ka arī opozīcija paveic zvērības, nu tāpēc jau tas ir karš. Tāds mans jautājums. Miss Lēzing. Lēzingas kundze. Jā, vielen dank. Ich... Paldies, es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka šie nosacīgie nu, uzbrukumi, šie šis grautiņš uh, ir noteikti negatīvi jānosoda, bet es nepiekrītu komentāram, ka tas nesot nekāds arguments vai ka tas ir nesvarīgi, ka no opozīcijas puses arī ir veikti uzbrukumi ka viņi arī ir pārkāpuši cilvēktiesības. Daudz kolēģi ļoti diferencēti skaidroja, ka arī opozīcija ir dažādi grupējumi, bet tiek runāts tomēr par režīmu kā tādu un opozīciju kā tādu. Man šķiet, ka ir ļoti skaidrs, ka uh, šāda, šāds uh, risinājums sarunu ceļā faktiski gan izvien nav iespējams. Gribētu uzdot jautājumu, vai ir tā, ka sarunu, risinājums ar sarunu palīdzību, vai tad tiešām tas nav iespējams? Uh, Vācijas dienas Vācijas avīzes Udoģa Cētunga vakar bija raksts, ka ANO cilvēktiesību e, komisāra gan Sīrijas valdībai, gan arī Eh, tiem, kas ir sacēlušies pārmet eh, ļoti lielas cilvēktiesību eh, pārkāpumus, tiek runāts par cilvēku nogalināšanu, par grautiņiem. Ir runāts arī par to, ka tiek verbēti arī bērni par zādātiem un daudz kaut kas vairāk. Es negribu to visu šeit tik detalizēt klāstīt, klāstīt, bet jautājums ir tāds, kādas. Uh, opcijas ir paredzētas, ir runāts arī par militāru iejaukšanos. Nemaz negribu runāt par to, šeit īpaši diskutēt, cik vispār var būt eh, saprātīgi militāra iejaukšanās, bet ja jā, tad kādā virzienā eh, tas viss notiks. Šorīt no rīta mums bija uh, diskusijas ar Sauda Arābijas pārstāvjiem. Šie pārstāvji ļoti skaidri teica, ka islāmistiski spēki, ir, eh, ka viņi atbalsta islāma spēkus, un mēs varētu domāties, kādā virzienā attīstīsies eh, notikuma secība šajā valstī. Gribētu uzdot jautājumu, kāda demokrātiskā perspektīva ir tā, kas ir, tiek saskatīta kā mērķi, un kādas iespējas šeit tiek saskatītas? Aģi Georgio kungs. One minute and a half, please. Pusotra minūte, lūdzu. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να καταγγείλω με τον πιο έντονο τρόπο τις σφαγές που... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, vispirms par grautiņiem, kas notiek Sīrijā, it īpaši arī par bērnu vervēšanu. Šķiet, ka tas viss e, neparāda, ka drīz būs e, konfliktu risinājums. Mums tomēr jācenšas to sasniegt pastāv arī strīdi opozīcijas spēku starpā, un tādēļ ir sarežģīti pieņemt lēmumu, kas tīs būtu jādara. Jautājums eh, Turcijas vēstniekam un uh, eh, Mingarelli kungam. Es domāju, ka mūsu pieeja būtu jāparaugās, kā tā saskaņojama ar opozīciju, un ir ļoti tādas barbariskas reakcijas, eh, kā mēģina apspiest eh, tos, kas ir sacēlušies pret pastāvošo varu. Turcija arī bieži vien līdzīga situācija. Eh, kurdu partijas PKK nemiernieki. Tur ir līdzīga situācija, tur jau Turcijas valsts arī reaģē līdzīgi, vai tā nav pretruna, ka es vienā um, no nu, vienas puses sakāt, jā, ka tā ir opozīcija, jūs negribat to varbūt salīdzināt ar eh, notikumiem Turcijā, kādēļ vienā gadījumā jūs esat par opozīciju un citā gadījumā par valdību. Thank you. Paldies. Līdzekungs, EPP. Mēs paldies priekšsēdētājiem. Es priecājos par to, ka mēs runājam par nākotni, un es priecājos arī uzklausīt uh, Minga Relikunga teikto. Mums ir jāpanāk tas, ka šī kara darbība un vardarbība tiek pārtraukt pēc iespējas ātrāk, jo tā ir traģēdija. Konflikts ir sāsinājies konflikts starp Asada režīmu un opozīcijas pārtāvi, pārstāvjiem, un e, tas ir sāsinājies tik lielā mērā, ka šobrīd to e, šķiet var at atrisināt tikai ar militāru darbību. Tāpēc mans jautājums ir sekojošs. Vai mēs zinām, cik daudz munīcijas ir Asada rīcībā un vai viņu militāri atbalsta? kāda cita spēka, vai viņš e, saņem militārā ekipējuma piegādes no piegādātājiem ārpus valsts, un mēs noteikti zinām, par ko ir runa. Mans jautājums vēstniekam būtu, kāda ir situācija attiecībā uz robežu kontroli, e, robežai starp Sīriju un Turciju? vai uh, Sīrijas pusē robežu uzrauga joprojām valdības pārstāvi, vai arī tie ir nemiernieki opozīcijas pārstāvi. Un, ja, un ja tā, kā Turcijas militāra, militārie spēki ir iesaistīti robežu kontrolē? Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos uh, teikt paldies runātājiem par uh, iegūtiem diskusijā šāds jautājums. Mikarēlī kungam vai Eiropas Savienība ir izvērtējusi, ko tā ir darījusi Ziemeļāfrikā, Arābu pavasarī, vai mēs esam kaut ko uzsākuši, jo Arābu pavasarim ir eh, sekojas Arābu rudens, un acīm redzot, tur kaut kas ir noticis nepareizi. Vai mēs vēlamies, lai Sīrijā attīstītu tādu pati situāciju, kā tā ir Libijā? Uh, 500 eh, apbruņotas grupas plosās eh, pa Lībiju. Vai tā ir tiesiska valsts, kādu mēs prasījām? Vēstniekungs, jūs to visu redzat no ļoti tuva attēluma. Kas eh, apgādā abas puses? Kas gādā par to, ka tās tiek pie ieročiem, citādi jau nebūtu pilsoņu kara, jo tā taču ir uh, situācija, kas ļoti līdzīga pilsoņu karam. Vai ir vajadzīgs starptautiski iejaukties? Pašlaik mums ir sasietas rokas. Ko mēs varam darīt vēl papildus? Tomēr vajadzētu iejaukties starptautiski, vai vajadzētu uzspiest valdību, kā Libijā? Šķiet, ka tikai Eģiptē ir Eģipte eh, ir atradusi izēju no situācijas, vai patiešām ir izvērtējums Eiropas politikā pēc visiem šiem notikumiem? Grazie. Ms. Franciska Brandner. Paldies, Franciska Brandner. Thank you. Um, Paldies. Um, man jau sākumā jāpasaka, ka es nebiju sanāksmē no paša sākuma un man bija sanāksme, uh, kurā bija jāpiedalās, tāpēc es atvainojos. Man ir jautājums par bēgļiem. Mēs esam dzirdējuši uh, baumas par to, ka Eiropas Savienības finansiālā palīdzība, kur mēs sniedzām ar sarkanā krusta palīdzību, nenonāk pie adresātiem, bet mēs ceram, ka eh, šie līdzekļi tik tiešām ir domāti bēgļiem, kas nonāk slimnīcās. Nu, kā jau es teicu, tās ir tikai baumas. Mēs dzirdējām, ka um, tas varētu būt saistīts ar problemātisko sarkanā krusta lomu proti, ka šie līdzekļi nenonāk līdz adresātam. Tas būtu mans pirmais jautājums. Es domāju, ka situācija būtu iespējams uh, mainīt, ja Izrēla, Izrēla atvērt robežu bēgļiem. Un jautājums ir, vai mums nevajadzētu argumentēt par labu šādam uh, risinājumam. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis un kāds ir konteksts. Paldies. Mr. Salafranka. Salafrankas kungs, pēdējais jūs esat. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mums tiešām bija ļoti interesantas debates pagājušajā nedēļā plenāra sesijā Strasbūrā. Un visa frustrācija, ko šī situācija rāda, pilnīgi izvirda dažu kolēģu uzstāšanās laikā. Es saprotu, ka drošības padomes situācija ir sarežģīta. Mums Eiropas Savienībā arī ir uzticēšanās krīze un uh, ASV elektorāts. Saskata uh, kā ir lietas, kuras starptautiskā līmenī atrasināt nevar. Jo ir redzams, ka opozīcija ir sadrumstalota, bet cilvēki turpina mirt, un tāpēc augstajai pārstāvējušajās debatēs teicu, ka mums nevajag aprobežoties tikai ar sarkano krustu, mums ir tiešām jāspēr konkrēti soļi, un tāpēc jautājums ir uh, Mingrelī kungam, cik liela iespēja ir nosūtīt humāno palīdzību pa gaisu, piemēram. Un, un problēma ir tāda, ka mm, mēs nedrīkstam bruņot abas konfliktā iesaistītās puses un mums ir noteikti jāpalīdz Turcijai uh, cīnoties pret visām bruņotajām grupām, kas siro ap Turcijas Sīrijas robežu, jo nevar būt, ka Turcija ir vienīgā, kurai jāmaksā par šo krīzi. Paldies! Tātad Mingarelli kungs, tagad jums vārds atbildēja astoņas minūtes. Paldies deputātiem par visiem uh, interesantajiem jautājumiem, kas izskanēja un kas ir saistīti ar svarīgākajiem punktiem, jo vēl bez dalības tādā vai citā grupā un bez tiem kontaktiem, kas mums ir, mums tomēr ir. Uh, strateģiskās politikas jautājumi, kas nav nemaz tik vienkārši risināmi. Vispirms priekšsēdētāji dažos vārdos par uh, to, kāda ir uh, dažāda opozīcijas spēku vēlme sadarboties. Ehm, te ir vērojama sadrumstalotība, kā jau es teicu, iekšējā opozīcija, ārējā opozīcija. Tā jau ir ehm, pirmā demarkācijas līnija. Otrā demarkācijas līnija ir ehm, tos starpā no vienas puses, kas ir par militāru rīcību un nav viegli vest sarunas ar viņiem, un no otras puses tie, kas uzskata, ka ar zināms piedienu ir iespējams vest sārunas. Tā arī ir ļoti svarīga demarkācijas līnija. Un visbeidzot, trešā demarkācijas līnija ir uh, tīri konfesionāls dabas. Vai ir iespējams šai, šiem grupējumiem vienoties par uh, kopīgu politisko platformu? Es domāju, ka jā, Es domāju, ka tas ir iespējams šīm dažādajām politiskajām grupām vienoties pavisam skaidri par to, kādi ir pamata elementi kopīgajām politiskajām projektām pēc Asad. Pie tā strādā ļoti cītīgi arī Arābu līga, kontaktējoties ar opozīcijas spēkiem. Pie tā strādā arī Turcija, kura ir ļoti dažādi daudzskaitlīgi kontakti ar opozīcijas pārstāvjiem, un tāpat ir arī Eiropas Savienības dalībvalsts, kas pie tā strādā. Un visbeidzot augstās pārstāvis dienesti, kas jau ir organizējuši tikšanās ar dažādu opozīcijas grupu pārstāvjiem un turpina dialogu ar viņiem. Šobrīd mēs vēl neesam nonākuši tik tālu, lai būtu šāda kopīga politiskā platforma, bet vēl bez manas pieminētajām demarkācijas līnijām, kas reāli pastāv, es uzskatu, ka tomēr ir iespēja uh, turpmāk vienoties par uh, kopīgu politisko platformu. Nu, tās, protams, ir spekulācijas, eh, kas varbūt nav pilnībā balstītas uz, F, uz faktiem, bet vairāk es arī par to nevaru neko teikt. par Alkaidu. Jāsaka, ka manā rīcībā nav šādas informācijas. Balstoties uz tiem ziņojumiem, ko es uh, lasu, ir zināms, ka Al-Qaidas vienības, kas agrāk bija Irākā, šobrīd mm, it kā ir pārvietojušās uz Sīrijas teritoriju, bet es uh, nevaru neapstiprināt, nenolikt šo informāciju. Tie dienesti, kurus es šodien pārstāvu, nevar sniegt vairāk informācijas nekā uh, <coughs> tas, ko jūs jau esat saņēmuši. Tālāk par Ebraimī. Eh, eh, augstā pārstāve ir teikusi eh, Braimī kungam, ka tā ir gatava sniegt atbalstu. Proti, ir nepieciešams loģistiskais un materiālais atbalsts ar mūsu delegācijas Damaskā starpniecību, tad tas jau ir iespējams. Otrakārt, ja ir nepieciešams politiskais atbalsts, arī šī gadījumā augstā pārstāva ir gatava mobilizēt eh, savus spēkus, lai sniegtu šādu palīdzību. Un visbeidzot, viņi ir gatava uh, mainīties viedokļos uh, par to, kāda ir situācijas analīze un kāds ir risinājums, un tāpēc ir ieplānota sanāksme tikšanās nākamnedēļ Ņujorkā. Uh, Tālāk Irāna. Augstai pārstāvē ir vairāki komunikācija kanāli ar Irānu, starptautiskās kopienas eh, pārstāvji, eh, kas runā par, kas runā kodā dialogu ietvaros un tāpat arī kontakti ar Džalilī. Šajos eh, kontaktos ir iespējams runāt ne tikai par kodoli jautājumiem, bet arī par citiem jautājumiem. Tāpat augstajai pārstāvēji ir kontakti ar Izrēliešiem Un nākamajā nedēļā ir ieplānot tikšanās ar Zebari Ņujorkā. Jūs zināt, ka arī uh, Eiropas Savienības uh, pārstāvji ir tikušies ar Ēģiptes uh, prezidentu, un arī viņiem ir kontakti ar Irānu. Tāpēc nav nekādu šaubu, ka augstā pārstāve var dot savu vēstījumu Irānai, uh, par to, kā Irāna varētu pozitīvi ietekmēt konfliktu risināšanu Sīrijā. Kas attiecas uz ANO drošības padomas reformu, iespējams, ka ar eh, citādu sastāvu drošības padomē izdotos eh, panākt vienošanos ātrāk par tādiem jautājumiem kā Sīrija, bet es domāju, ka tās ir debats, kas. Um, iet tālāk nekā tikai Sīrijas jautājums, un te e, ar visu gribu es nevaru jums neko vairāk arī pateikt. Kas attiecas uz Ženēvas konvenciju ievērošanu, jā, es varu jums atbildēt, nē, tās netiek ievērots. Ir e, tikusi īstenot e, starptautiskā izmeklēšana, ANO cilvēktiesība pārstāv vadībā un ir pamatoti pierādījumi, pamatots bažas domāt par to, ka tikus, tikuši izdarīti noziegumi pret cilvēks un kara noziegumi. Uh, Bet vienlaiks nevajadz, nevajadzētu domāt, ka Asad režīms un opozīcijas pārstāvi ir vienā līmenī. Protams, ka galvenā atbildība par uh, vardarbību ir jāuzņems Asad režīmam, bet vienlaiks ir jāpasaka arī opozīcijai, uh, ka ir uh, gadījumi, kur nav pieļaujami, proti ir tāda praksa, kas ir nosodāma. Ir jāatgādina, ka eh, notiks tiesvedība eh, starptautiskajā krimināltiesā, ka nevar rēķināties ar nesodāmību un, ja eh, drošības padomē izdosies pieņemt lēmumu, tas būs apsveicami. Tad, kad augstā pārstāva tieks ar Lavrov kungu, viņa, um, protams, uzsver to, cik nožēlojami ir tas, ka ir tiek bloķēta um, rezolūcijas pieņemšana drošības padomē. Jūs zinat, ka Barozo kungs arī tiekoties ar ķīniešiem um, pateiks, ko viņi domā par šo bloķēšanu drošības padomē. Bet vai mūsu rīcībā ir vēl kāds cits virs, nu, tas tik droši nav zināms. Vai šobrīd vēl ir iespējams domāt par risinājumu tikai sarunu ceļā? Ir daži, kas uzskata, ka tas vairs nav iespējams, kas tas ir gājis pārāk tālu, ka pirms sešiem mēnešiem tas vēl būtu bijis iespējams, bet šobrīd tas vairs nav. Bet, ja šobrīd ir par vēlu, tad kādas iespējas mums vēl paliek? Viss, saka opozīcija, nav uh, spējīgi uzvarēt īstermeņā valda vienprātība par to, ka uh, ārēji militāra iejaukšanās ir uh, ļoti, ļoti maz iespējama. Nav pietiekam pamatam. Ja opozīcijas militārā uzvara nav iespējama, tad kas mums paliek kā iespēja vēl bez šī te uh, dialoga? Uh, jautājums ir par to, vai uh, kāda tad ir uh, politiskā realitāte? Es neredzu kāda ir cita risinājuma īstermiņā. Es domāju, ka mums ir jācenšas panākt uh, politisku risinājumu dialogu ceļā, bet vienlaiks mums ir jāstrādā vairākās frontēs, un ja mēs varam pārliecināt drošības padomu, lai panāktu juridisko pamatu cita veida rīcībai, es domāju, arī šī iespēja ir jāizmanto. Militārā palīdzība Sīrijai. Jau atkal jāsaka, neesmu speciālists militārajos jautājumos un uh, augstai pārstāvēji uh, nav uh, tik labi izlūkdienest kā uh, varbūt citiem, jo daži no jums šķiet ir labāk informēti nekā ārējās rīcības dienests. Bet. Tālāk atbildot deputātei, kas uh, uzdevu jautājumu, vai situācija pasliktināsies tik tālu, kā tas notika citās Arābu valstīs. Mūsu iespējas ir tāds, ka mm, Arābu pavasara uh, iznākums ir uh, daudz izsvērtāks. Mēs nevaram teikt, ka situācija ir tik slikta. Jā, jūs pieminējat Lībiju, bet Lībijā viņiem izdevās atbrīvoties no tirāna. Viņiem izdevās uh, nodrošināt politisku pāreju, kas ļāva organizēt vēlēšanas izveidot valdību balstoties uz vēlēšanu rezultātiem. Eh, jāsaprot, ka šī valsts eh, gadu desmitiem ir dzīvojusi diktatūrā, un tas tomēr ir uh, Eh, apsveicams rezultāts. Mūsu uh, eh, iespaidu par pārēju Arābu valstīs, neatkarīgi no tā, vai runa ir par Tunisiju vai Lībiju vai citām, ir sekojoši. Jā, viss varbūt nav lieliski, bet ņemot vērā uh, to, ka šīs valsts gadu desmitiem ir dzīvojuši tirānijā vai arī autokrātiski režīmu varā, ir pilnīgi skaidrs, ka ir grūti uh, noiet visu šo ceļu. Uh, ka dažkārt būs, ka dažkārt varbūt eh, šī valsts arī nomaldīsies tādos kā sāmceļos, bet es domāju, ka attiecībā uz Sīriju tomēr eh, šāda pārēja būtu apsveicam. Brātners kundze jautāja eh, par šiem līdzekļiem, kas tiek izplatīti ar sarkanā krusta palīdzību un kas iespējams ir tikuši novirzīti. Pirmo reizi dzirdu par to. Es noteikti informēšu kolēģis par to, un ja jūs, inform, ja jūs rīcībā ir eh, vēl papildus informācijas, arī to nodošu kolēģiem, bet es personīgi par to neko neesmu dzirdējis. Es nevaru jums atbildēt. Es, protams, nevaru arī um, apgalvot, ka šī informācija ir nepaties, bet ja jūs rīcībā ir šāda informācija, es labprāt informētu kolēģus un mēs centīsimies papētīt sīkāk šo jautājumu. Jūsu otrs jautājums Nu, es vislabprātāk neuzklausītu šādus jautājumus, vai Izrēlē būtu jāatver robežu bēgļiem. Es nezinu. Es nezinu, vai Izrēlē varētu, vajadzētu atvērt robežu. Es domāju, ka šāda robežas atvēršana tomēr radīs, um, zināms, drošības problēmas, uh, drošības draudz Izrēlē, bet vai mums būtu <coughs> tas. Uh, jāpavaicā. Nu, es nezinu, es katrā ziņā nodošu šo informāciju, mēs kopā ar kolēģiem pārdomāsim šo jautājumu un teiksim, ka kāds parlamenta pārstāvs, eh, proti Brantners kundze, uzskata, ka būtu jā, jāapsver šāda iespēja. Sala Franks kungs, jūs runājāt par humāno eh, koridoru lai izveidot šādu buferu zonu vai uh, koridoru, ir nepieciešams to nodrošināt. Un nodrošināt tas nozīmē, ka mums ir jāizvieto eh, militāri spēki, tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams starptautiskais mandāts, un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama drošības padomas rezolūcija. Vai mēs to varam ieviest pavisam drīz? Es varu teikt, ka es domāju, ka nē. Ņemot vērā to, ko apgalvo uh, Krievijas pārstāvi un Ķīnas pārstāvi, man nešķiet, ka mums izdosies pavisam drīz panākt rezolūcijas pieņemšanu, kas ļaus starptautiskajai kopienai nodrošināt šādu humāno koridoru Sīrijā. Tas nenozīmē, ka vajadzētu atteikties no šo idejas un ka vajadzētu gluži vienkārši aprobežoties ar uh, to, kāda situācija ir šobrīd, jo pašreizējā situācija ir nepieņemama, cilvēki tiek slepkavot ikdienas. Mums ir jāturpina jāturpina uh, centieni, lai panāktu vairāk, bet šķēršļi ir tādi, kādi tie ir. Paldies! Lielas paldies! Ekscelence, lūdzu, vēstnieka kungs, tagad jums vārds, lai atbildētu. Paldies, priekšsādātāji. Es centīšos atbildēt uz šiem jautājumiem, cik ātri vien iespējams. Es zinu, ka mums beidzās laiks. Mingarelī kungs jau plaši atbildēja, un es nekarasos to atkārtot. Par militāro rīcību jūs jau pats izteicāties, un tad eh, par to, vai eh, Arābu valstis var darīt vēl kaut ko. Nu, par lidojuma aizliegumu zonu mēs esam runājuši jau gari un plaši, ļoti daudz. Domā, ka tā ir laba doma, ka tas būtu pirmais solis. Un eh, mūsu ārlietu ministrs bija pirms dažām nedēļām devies uz Ņujorku, un viņš izteica šo priekšlikumu ka mums ir jāspēj ierobežot mm, bombardēšanu no gaisa, taču ir nepieciešama drošības padomas rezolūcija, lai kaut ko tādu panāktu, tāpat kā tas notika Lībijā. Un ja vien tas nenotiek, tad ir neiespējami kaut ko militāri darīt jo, um, ziniet, mēs neko nevaram darīt, jo citādi cilvēki no sākuma aplaudēs, bet pēc tam mūs kritizēs. Kas attiecās uz uh, kurdu mm, nemierniekiem, tad uh, mani pārsteidza jautājums, kas man šeit tika uzdots. Situācija tīri, Sīrijā un Turcijā nav salīdzināma. Mēs runājam par režīmu. Uh, kas neatļauj opozīcijas eksistenci, kas cenšas to iznīcināt, un tāpēc tur arī opozīcijas nav. Bet no otras puses mēs runājam par demokrātisku valsti, un es pat negribu te neko vairāk teikt. Tas, ko mēs redzam attiecībā uz kurdu mm, teroristiem, uh, ir. Uh, sekojošas 27 dalībvalstis ir atzinušas kurdu teroristu organizāciju PKK par, par tādu, proti, e, starptautiski tā ir atzīta kā terorisku or organizācija. Sala Frankskungs to ļoti labi zina un arī parlaments to ir atbalstījis tālāk, kas attiecās uz robežu kontroli. Tad uh, dažās vietās robežu kontrolē opozīcija. Mēs redzam, ka ir uh, eh, robežu daļas, ko kontrolē režīms, un mēs ļaujam uh, sīriešiem ierasties pie mums, tāpēc, ka mums nav vīzu režīms ar Sīriju. Arvien vairāk un vairāk tas izskatās pēc pilsoņu kara. Bet tas nenozīmē, ka mēs varam neiejaukties pašreizējā situācijā. Militāri iejaukties tur nav iespējams, bet kā mēs varam situāciju izmantot? Man šķiet, ka mums ir jāpaļaujās uz opozīciju. Opozīcijai ir jāsāk darboties. Mēs viņiem negādājam militāru bruņojumu, mēs viņiem sniedzam tikai palīdzību tā, lai viņi spētu saorganizēt sevi, lai viņi e, būtu vienotāki savā starpā. Taču pašlaik varbūt situācija pasliktināsies pirms tā uzlabosies. Varbūt valstis, kas iebilst pret jau kādu veidu darbību, pagaidām redzēs, ka tas nav pareizi. un mums ir jāliek spēki kopā, lai pārliecinātu tos, kas vēl šaubās, ka ir nepieciešams rīkoties, ja mēs negribam palikt guļot eh, vēstures ceļmalā. Tāda ir situācijas realitāte. Es nezinu, vai es atbildēju uz visiem jautājumiem, taču man šķiet, ka um, ehm, mm, Inga Relīkungs atbildēja pilnīgi jau, bet, nu, ja es kaut ko palaidu garām, tad uh, atgādiniet man to. Paldies, turpina priekšsādātājs. Mums tagad būs viedokļu apmaiņa ar Mali ārlietu ministru šajā telpā, bet tā nebūs formāla. Paldies visiem!